Eh, muy buenas tardes. ¿Les parece? Vamos a comenzar. Os... Labu pēcpusdienu. Nu tad turpināsim darbu. 11. darba kārtības punkts - publiska uzklausīšana par finanšu tehnoloģijām un ehm, šī finanšu tehnoloģija ietekme uz finanšu pakalpojumu jomu. Mēs, protams, visi zinām, ka digitālās tehnoloģijas šobrīd maina finanšu jomu. Pasaula mainās, arī šī nozara mainās, nu, bet jautājums tad ir, cik lielas būs šīs pārmaiņas. Debatas ehm, risinās visai dedzīgi par šo tēmu. Pastāv tradicionāls finanšu iestādes, kas vēlas kaut kādu vienu attīstības veidu, un tad ir vesels finanšu sektora ehm, nodalījums, kas domā pavisam citādi. Bet, protams, ir labi, ka ir daudz un dažādi viedokļi. Uh, Un ārkārtīgi labi arī, ka šajā parlamentā saskaņā ar ALDE iniciatīvu esam izdomājuši sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu par šo tēmu. Referents ir šodien šeit pie mums. Es tagad negrasos izplūst detaļās, pie secinājumiem nonāksim pēc uzklausīšanas. Bet domāju, ka mums patiešām jābūt pateicīgiem, ka mums ieradušies septiņi izcili runātāji un viņi mums pastāstīs, kā viņi skata šo jomu. Šķiet, ka tiešām ir nu, izcili eksperti šeit ieradušies un palīdzēs mums izprast šo visai aktuālo jomu. Tātad, lūk, mums piedāvāt lieliski iespēju šo jomu izpētīt dziļāk. Ko nu es tur tāpēc runāšu? Kā jūs zinat, esam uzklausīšanu sadalījuši divās daļās. Uh, Pirmajā daļā runāsim par tehnoloģisko un novatorismu, un otra nodaļa būs veltīta iespējām un izaicinājumiem, ko rada fintech, jeb finanšu tehn tehnoloģijas. Bez tālākās svilcināšanās gribu jūs iepazīstināt ar runātājiem, kas uzstāsies šo pēcpusdienu pirmām kārtām. Klēra Kalmeģāne, viņa ir novatorisma nodaļas direktora Lloyds uzņēmumā. Un lūdzu jums, Klēra, pirmajai vārds. Mēs katram runātājam dodam apmēram 5 minūtes pirmajai prezentācijai. Un tad, kad būsim uzklausījuši visus četrus pirmos runātājus, tad uzklausīsim jautājumus un komentārus no dažādām politiskajām grupām un tad no pārējiem deputātiem. Paldies! Liels paldies! Fintech ir globāla nozara, kas ļoti strauji attīstīsies. Lielbritānija ir viena no vadošajiem fintech centriem un ir arī veiksmīgi radījis jaunus uzņēmumus, divus pamatīgus, TransferWise un Funding Cycle. Nesen uh, pētījumā esam kategorizējuši ekosistēmu, kas saistīta četriem uh, atribūtiem - talants, kapitāls, atbilstīga politika, atbalstoša politika un pieprasījums. Pasauli mainās strauji un arī šis, šī nozara mainās tā līdzi. Lloyds Banking grupa vada nožā, no, nozīmīgu digālu pārveidu Eiropā, investējot apmēram 2 miljārdus eiro, lai atbalstītu 28 klientu, tos starp 12 miljonus, kas darbojas tiešsaistes režīmē. Uh, Mēs tādējādi mainām klientu pieredzi visā pasaulē. Mums ir strateģiskas partnerības ar tehnoloģi, vadošiem tehnoloģijas uzja, uzņēmumiem. Yes, of course. Of course. Um, so we have, a, we have fintech accelerator. Tātad mums ir pātrinošie faktori, fintech um, aktori, kas piedāvā sākumu kapitālu. Mēs sadarbojamies kā sponsors ar šo kopienu mēs tomēr ļoti labi apzināmies, ka mums jomrār piedāvā papildus pieredzi visiem klientiem. Lielbritānija 1,5 miljonu pie, pieaugušo, kas vēl nekad nav izmantojuši internetu. Un fintech ietekme šeit varētu būt ļoti īpaši, īpaši sākuma uzņēmumiem, tādiem uzņēmumiem, kas ir biznē, bāzēt uz platformām. Nu, piemēram, mēs varam piedāvāt viņiem labākus nosacījumus Tā, te runājam par tādām platformām kā Airbnb, Alibaba un Facebook. Piec, Vairāk kā 15 tūkstoši fintech sākuma uzņēmumi eh, darbojas šajās jomās. Un ar efektīvu sadarbību mēs varam pārliecināties, ka panāks pareizais līdzsvars starp novatorismu un patērētāju aizsardzību. Vēlējos sniegt jums sešus apsvērumus, jo jūs eh, taču grasties mobilizēt fintech eh, darba grupu. Pirmkārt, nepieciešama globāla standarta, lai veicinātu novatorismu, jāpalielina konkurēt spēja un piedāvājums klientiem, jāharmonizē regulējums eh, valstīs un jāpārliecinās ka barjeras, ko Fintech šobrīd piemin, respektīvi risinājuma pārnesamība, tiek novērsts. Tālāk jāveicina eksperimentēšanas kultūra. Lielbritānijā tas uzņems KFCA sandbox un uh, Industry sandbox. Lloyds piedalās eh, šajā darbā, piedāvājot vienādu spēles notikumus, ļaujot testēt un mācīties no klientu pieredzes, um, izmēģināt biznesa modeļus. Šāda veida darbība ir klientu, um, turklāt klientu intereses jāliek novators un pašā saknē. Uh, Piemēram, tāpat jāatcerās tādas lietas kā datu privātums un GDPR. Piemēram, pašreizie noteikumi par tiešaistas privātumu liek lietotājiem pieņemt šos kukīs, bet uh, mobilajā ekrānā šāda iespēja vispār uh, nav tā pati labākā. Ceturtā lieta, kas jāņem vērā, uh, ir tas, ka jāizmanto um, horizontu skenējošu mehānismu, kas ļautu tirgumu virzīties uz uh, priekšu, bet novērst risku, ka tirgus varētu tikt krupļots. Šī iemesla dēļ ir pastāv vairākas jomas, kur ir vajadzīgas infrastruktūra izmaiņas finanšu pakalpojumu nozarē. Piemēram, kiberdrošība, data un API, mobīles un lietu internets um, un tā tālāk. Tālāk jāveicina sadarbības starp dažādiem spēlētiem šajā jomā ārpus novatorisma vidas. Šobrīd Lielas um, organizācijas veicina attīstību uzņēmumos pašos, bet ir vajadzīga arī sadarbības starp fintech uzņēmumiem un bankām, lai visas um, puses šādā sadarbība varētu tikt nosakts. Un visbeidzot, lai Eiropa būtu konkurētspējīga un pievilcīga fintech uzņēmumiem, salīdzinot ar Āziju un ASV, nepieciešams izstrādāt uzņēmē darbības talentu un dot sākumu kapitālu. Uh, Mums ir jāpiedāvā piekļuva fintech apmācībai, jāveicina fintech lomas, jādod stimuli investīciju eh, došanai sākumu uzņēmumiem un jāveicina globālajā talantu apkopošana. Vēlos eh, aicināt jūs uz vairākiem pasākumiem. Pirmais, mūsu darbs ir eh, panākt, ka visi nāk mums līdzi un, un um, mēs esam izveidojuši 20 tūkstošu šādus digitālus uzņēmumus, kas palīdz kopienām un, un, un um, mājasemniecībām nonākt tiešsaistē un darbot, tur darboties. Mēs vēlamies arī nozars un patērētāju balsis padarīt par dzirnamām. Esam um, pie tā strādājuši. Tāpat arī jāatbalsta mm, ar, tā, ar alternatīvo finansējumu šī sektora izaugsme. Nu, jāatver durvis lielām organizācijām, lai tās eh, ļauj, lai tās ņemt vērā klientu un uzņēmēju darbības problēmas, jāveicina sieviešu eh, līdzdalību digitālajā pasaulē. 51% mūsu klientu ir sievietes un svarīgi atcerēties, ka tas ir ka, pa, klientu bāzē svarīgi. Līdz 2020. gadam esam noteikuši mērķi 40%, 40 eh, amatus piešķirt sievietēm. Paldies par um, uzklausīšanu, un mēs labprāt iesaistīsimies tālākā sadarbībā un um, budināsim tālāku dialogu ar nozari, tā lai jūs izprotat šo jomu pilnībā. Thank you, Claire. Muchas gracias. Liels paldies! Tālāk došu vārdu nākamajam runātājam, un tas ir Markus Laube. Viņš ir Crossings dibinātājs un izpildu direktors, un viņš runā Eiropas Fintech alianses vārdā. Lūdzu. Paldies. Jā, vispirms es gribētu atvainoties. Droši vien es neatpaz, neatbilstu jūsu tipiskajam uh, Eh, fintech dibinātāja tēlam, eh, man ir eh, sirmi mati un nav saplēsti džinsi, tikai kaklasaiti nepaņēma līdzi. Bet varbūt tas arī parāda, ka fintech joma ir kļuvusi daudz nopietnāka un pieaugušāka. Un tāpēc man ir arī liels prieks, ka var šodien šeit uzstāties. Kā jau teicu, es pats esmu dibinātājs un arī uh, izpildirektors uh, Crossings uzņēmumā, kas ir uh, Uh, uzņēmums, kas strādā pie piegādes ķēļušu finansēšanas Vācijā, bet man ir arī ilga pieredze ar Eiropas institūcijām, biju Eiropas Savienības uh, uh ekspertu grupas biedrs par e-rēķiniem. Un arī esmu līdzpriekšsēdētājs uh, Eiropas apvienībā attiecībā uz e-rēķiniem Un uh, mums jau ir daudz sasaistas punkti ar Eiropas institūcijām, piemēram, Eiropas Savienošanas instruments, dažādi ģenerāli direktorāti un arī ar ECB esmu kontaktos, kur esmu darba grupā attiecībā uz elektroniskajiem rēķiniem un maksājumiem. Un uh, tur arī runa par līdzīgiem tematiem kā šodien šeit. Tāpēc uh, es zinu, cik uh, svarīgas ir šādas dienas kā šī. Uh, Eh, tā pašā laikā labprāt būtu pievērsies arī eh, citiem jautājumiem, lai eh, parūpētos par manu uzņēmumu izaugsmu, un tāpēc es ceru, ka šodien varēsim dot svarīgu ieguldījumu. Līdz ar to paldies priekšsādātājiem un deputātiem šeit, ka mums ir šodien šāda iespēja. Šodien, kā jau teicu, pārstāvu pirmām kārtām jaundibināto Fintech aliansi. Uh, šodien šeit. Tā ir organizācija, kura 2016. gada jūlijā tika nodibināta un kura um, pārstāv tieši finanšu tehnoloģiju uzņēmumus Eiropā, arī Eiropas līmenī, Tie ir uzņēmumi, kas nāk no dažādām jomām, piemēram, mobilēja eh, banku pakalpojumi, valūtas maiņas, eh, internetbankas, un mēs eh, cenšamies šīs intereses apkopot un pārstāvēt. Un mēs šeit esam galvenokārt tāpēc, un par to jau arī dzirdējām, ka Eh, jāpiedāvā patērētājiem draudzīgi risinājumi uz klientiem, kas tad tiktu izmantoti. Tās nav tikai aplikācijas uz uh, mobiliem telefoniem, viedtāluņiem, bet arī um, produkti uh, uzņēmumiem, kas vēlas ar jaunajām tehnoloģijām īstenot jaunus procesus. Un tas ir arī jautājums, kas kļūst aizvien aktuālāks Šie jautājumi kļūst sasaistīstāki, elektroniskie rēķini, piegādes ķēžu finansēšana. Šeit eh, tieši šī jaunā digitālā infrastruktūra tiek veidota, uz kuras balstoties tad eh, notiks arī jaunā izaugsme, radīsies jauni uzņēmumi un jaunas darba vietas visā Eiropā. Mums pašiem, krosings eh, uzņēmumam, Mēs uh, sākām ar četriem darbiniekiem, tagad mēs esam vairāk kā 80 darbinieki, tātad šeit ļoti daudz, kas attīstās. Un tas attiec ne tikai uz pašu fintech, bet arī um, uz um, sadarbību ar citiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem un bankām, uh, jo šāda sadarbība ir ļoti plaša, mēs neesam izolēti. Un ir arī daži piemēri, par kuriem varam uh, Eh, runāt, un tad var redzēt, kā tas viss attīstās. Viens piemērs, piemēram, ir eh, mazo un vidējo uzņēmumu finansēšana. Šeit ir pavisam jaunas eh, iespējas. Um, ka nav jāpārbauda vairs eh, viss eh, šajos uzņēmumos, ir eh, varam balstīties uz atsevišķiem um, rēķiniem, tos pārbaudot, sadarboties ar maziem vidējiem uzņēmiem. Šeit vēl nav šobrīd skaidri noteikumi, kas ir un kas nav iespējams, un līdz ar to Uh, ir arī šīs tā sauktās uh, sandbox, ir smilškasts interesants, lai um, varētu runāt par šiem jautājumiem un vienoties par noteikumiem. No otras puses arī patērētāja aizsardzība fintech kontekstā ir ļoti nozīmīga. Ir uh, tieši augsts pieprasījums pēc uh, šādiem fintech risinājumiem. No otras puses. Uh, nav šī te uzticības kredīta, kāds ir eh, bankām, piemēram, un mums pašiem ir interesi piedāvāt uh, klientiem drošus risinājumus un risinājumus, uh, kuriem cilvēki var uzticēties un kas atbilst patērētāja aizsardzības prasībām. No otras puses, šis regulējums nedrīkst šo jauno uzņēdarbības jomu uh, iegrožot pārāk. Uh, Un tāpēc mēs varam vienkārši piedāvāt diskusijas un piedāvāt meklēt risinājumus kopīgi, lai gan būtu iespējams izmantot jaunās tehnoloģijas un lai no otras puses uzņēmumiem būtu iespējas augt, piedāvājot šīs jaunās tehnoloģijas. Bet mēs saprotam, ka ir jābūt arī tādam pakāpju veida risinājumam atkarībā no tā, par kāda riska pakāpi un kādu aktivitāti mēs runājam attiecīgā uzņēmuma gadījumā. Šeit pēc pieci un citi piemēri droši vien jāpiemina, par tiem noteikti vēl dzirdēsim, bet uh, ir arī modeļi, kas attiec uz šo alternatīvo kredītu uh, eh, uzticamību. Bet uh, svarīgi ir arī tas, lai mums būtu harmonizēts Eiropas līmeņa regulējums, lai ļautu uzņēmumiem vienotajā Eiropas tirgū tiešām arī darboties. Tāpēc liels paldies par uh, šo sarunu. Muchas nu, gracias, Markus. Lielas paldies, Markus. Paldies, tālāk došu vārdu nākamajai runātājai. Thank you very much. Taņa Kērē. Paldies, paldies, ka man ierasties šodien un uzstāties. Godāti Eiropas parlamenta deputāti, neaizmirsīsim, kas virz uz priekšu novatorismu finanšu jomā. Tie neesat ne jūs politiķi, nedz regulātori. Tā neesmu arī es, kas fin, darbojos fintech, bet tās nav, tie nav arī citi spēlētāji, kā piemēram bankas, varbūt tradicionāli finanšu um, uzstādījumi. Nē, bet principā to visu ir uz priekšu patērētāja pieprasījums. Uzņēmumu, kas neklausās patērētājus, nevarēs ilgi pastāvēt. Kad runājam par tiešsaistes maksājumiem, Klārnē ir izdevies veiksmīgi atrisināt patērētāju vajadzību jautājumu. Mēs esam izveidojuši tādas preces, kas padara um, tiešais iepirkšanos par vienkāršu. Un visu, ko mēs darām, mēs vienmēr atceramies, ka pašā lietas, pašā lietas centrā ir klients, patērētājs un par to arī liecina 44 miljonu patērētāji, kas izmanto, visas, kas izmanto mūsu pakalpojumus, un vairāk kā 65 tūkstoši tirgotāji visā Eiropā un ASV, kas izmanto mūsu pakalpojumus. Mēs pārstrādājam katru dienu vairāk kā pusmiljonu transakciju, un šobrīd mēs aktīvi darbojamies 17 dalību valstīs. Mēs, mums ir spēcīga pozīcija Eiropā, un pagājušajā gadā mēs iegājām ASV tirgu un darījām to ļoti veiksmīgi. Bet es domāju, ka citiem fintech spēlētājiem būtu jāatver, ka klāna tie pakļaujas banku regulējiem. Mums ir, uz mums attiecas kapitāla prasību direktīva, banku komerc noslēpumu un datu privātumu noteikumu tāpat. Un tomēr bankas šobrīd traucē tirgus kūstīgumu kontrolējot eh, klientu datus. Uh, un šobrīd ar nodomu rāda dažādi veidi nepilnības tirgu. Tas kaitē patērētājiem, kas beigu beigās par to visu maksā un maksā ar, par, ar augstākiem transakciju nodavām. Bet nu, ar šī, arī šī pieeja pamazām mainās. Pamazām tirgus ekonomika nonāks pie tā, ka jāizpilda klientu vajadzības, lai gūtu panākumus biznesā. Eiropas Savienībai ir jānojauc šīs tirgus barjeras un jāizlīdzina spēles noteikumi. Jums ir jāpārliecinās, ka tiek nodrošināta godīga konkurence un vienādas iespējas ir jāaizsargā patērētāji, samazinot transakciju maksas. Un ja jūs visu šīs lietas izdarīsiet, tad tādā gadījumā jūs veidosiet efektīvāku tirgu atskatoties uz laiku pirms desmit gadiem, tad redzam, ka mēs vēl neizmantojam ne vietāloņus, ne aplikācijas, ne internetu tādā mērā, kā to darām šobrīd. Bet šobrīd tā ir pilnīgi neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Tā reakcija uz Tehnoloģija reakcija uz patērētāju vajadzībām un finanšu telpa šajā kontekstā ir viena no interesantākajām un sarežģītākajām jomām, kur notikus, noticis novatorisms. Turklāt tā ir arī visai pretrunīga joma, jo bankas uzstāja, ka fintech uzņēmumi atņemot viņiem iztiku. Uh, bet pēdējā gadu laikā bankas vienkārši nav iesaistījušās vairs tik aktīvi šai spēlē un pastāv pilnībā šī, nepastāv šīs banku vēlme eh, domāt par klientiem, jāizmirsuši, kas ir viņu klientu. Viņi ir sākuši preces drīzāk veidot ap savām interesēm, un te kaut kam bija jāmainās, tāpēc arī tagad bankas nereti sāk veidot preces un produktus klientiem, turklāt nereti ir arī ļoti labi produkti. Ja skatāmies tālāk nākotnē, pēc desmit gadiem, tad tā būs paudze, kas būs pieaugusi ar, ar iPhone rokā un tā tālāk, un tad mums būs vajadzīgs pārvaldīt arī viņu finanses tieši tādā pašā veidā, kā mēs to darām šobrīd. Viņam nevajadzēs vairs tradicionālu banku, un patērētāji patiešām ļoti strauji maina arī savu uzvedību šobrīd. Šīs pārmaiņas radīs visu veidu jaunus biznesa modeļus, kas piedāvās pakalpojumus tieši tādus, kā, uz, kā cilvēki to vēlēsies. Un tas attiec arī uz bankām un mums kā fintech uzņēmumiem. Mums patīk tas, ka būs konkurence un tas liks attīstīties. Tad kā gan regulātori un politiķi var dot ieguldījumu šī, šo pārmaiņu procesā? Jūs to varat darīt ļaujot pieņemt uz patērētājiem vērstus tiesību aktus, izstrādājot detalizētus tiesību aktus par tehnoloģijām un pārāk, pārāk striktus priekšrakstus šajā jomā e, nebūs izdevīgi, jo tas tikai apturēs novatorismu. Iedomājieties, ja, piemēram, ļoti detalizēti jūs izstrādāsiet, e, nu, piemēram, kādu motoru aprakstu, kā šis motors jāveido un tā tālāk, tad tādā gadījumā nekad nebūtu izstrādāts, piemēram, Teslas elektriskais motors. Un līdzīgi tas e, ir arī fintech gadījumā. Ja tiek dots priekšrocības vai aizliegums, izmantoties kaut kādas zināmas tehnoloģijas, tad mēs nonāksim pie tādas sistēmas, kas neatbilstīs novatorismu garam, un turklāt tas neatbildīs arī tām, ko patērētāji vēlēsies saņemt. Un tāpēc secinājumā gribu teikt, lūk, mēs aicinām jūs, kā Eiropas parlamenta deputātus, izveidot tādus, izstrādāt tādus tiesību aktus, kuru mērķis ir novērst tirgu iekļūšanas barjeras. Uh, ir tādus tiesībāks, kas aizsargātu patērētājus un nevis tirgu jau esošos spēlētājus. Dodiet pilnvaras patērētājiem, ļaujiet viņiem pašiem kontrolēt savus datus un atstājiet attiecīgo varas iestāžu ziņo šo procesu uzraudzību un nevis e, jau esošo spēlētāju ziņā šī uzraudzībai būtu jānotiek. Un visbeidzot, patērētājiem būtu jābūt piekļuvētiem pakalpojumiem, ko viņš patiešām vēlas izmantot un, protams, ka tam visam vajadzētu norisināties drošā vidē regulētājiem vajadzētu skatīties uz eh, izpildu un ne tik daudz uz mm, mm, tehnisk, detalizētiem tehniskiem standartiem. Šādi nav tādi mm, tiesību akti, kas spēj izturēt nākotnes, tas nenozīmē, ka tādi nebūtu jāpieņem pavisam. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Un visbeidzot došu vārdu Ričardam Nešam PayPal EMEA pārstāvim. Paldies, liels paldies! Paldies priekšsādātāji! Paldies komitējai par to, ka jūs uzaicinājāt PayPal izteikties šodien. Es pirmām kārtām gribu pāris vārdos runāt par sadarbību, ko mēs īstenojam ar pašreizējiem eh, fintech dalībniekiem un arī regulējušos jautājumus, kas eh, kļūst mums aktuāli. Uh, Pirmām kārtām gribētu teikt, ka šī sa sa saiknes starp tehnoloģiju un finanšu pakalpojumiem nav nekas jauns. Finanšu pakalpojumi vienmēr ir bijuši virzīti uz priekšu ar tehnoloģiju spēku. Nu, vienalga, vai mēs runājam šeit par plastikāta kartēm vai automātiskajām naudas izmaksas punktiem ATM. Un tas, ko piedzīvojam šodien, ir faktiski vēl viena tālāka, ātrāka attīstības gaita kas jau aizsākusies iepriekš, kā, kā jau kolēģi teica, tas turklāt var pārņemt visu pasauli ar šo vietālruņu un internetu palīdzību. Kas šobrīd norisinās starp pašreizējiem un jaunajiem tirgu, tirgu ienācējiem? Protams, ka šeit ir daudz izaicinājumu. Ļoti daudz fintech kompānijas izmanto tehnoloģijas, lai no jauna iztēlotos to, kā šie pašreizējie pakalpojumi, kas šobrīd tiek sniegti, varētu tikt pasniegt. Un es domāju, ka būs ļoti daudz interesantu attīstību un projektu šai jomā, kas izrietēs no fintech uzņēmuma darbības, atkarībā no tā, ar ko viņas meklēs partnerības, vai tās būs pašreizās finanšu iestādes, vai piekādās pakalpojums šīm finanšu iestādēm. Tātad, vai tas būs kā tāds papildinājums jau esošiem pakalpojumiem, ja tas būs sadarbība pie jaunu pakalpojumu izstrādes, jeb varbūt tā būs tehnoloģija izmantošana, lai, piemēram, ļautu eh, šim eh, atbalsta darbam bankās finanšu iestādēs norisināt norisināties eh, efektīvāk un ekonomiskāk. Un par to jau arī, tas jau arī nav īpaši pārsteidzoši, jo, lai arī finanšu iestādes eh, visai lēnu uh, tie lēnām tiek līdzi laikam, tas tomēr to vēlas, jo vēlas, protams, saglabāt klientus, būt aktuāls tirgu un daudziem fintech uzņēmumiem savukārt ir dažāda veida problēma jautājumu, un viņi varbūt pat nemaz nevēlas kļūt par finanšu iestādēm, viņi drīzāk vēlas veidot partneru attiecības, eh, lai gūtu kaut kāds apjomu ietaupījums un lai būtu plašāka eh, klientu bāze. Kā PayPal mēs jums varam pastāstīt Mm, esam pilnīgs pilts tāds piemērs. Mēs vienmēr esam bijuši fintech uzņēmums. Mums veiksmīgi izdevās novērst šos, šo spriedzi digitālu maksājumu jomā gan no um, tirgotāju puses, tad, tad vienalga, gan arī no patērētāju skatu punkta raugoties, piedāvājot viņiem kaut ko tādu, kas bija drošs, ērts. Uh, un, atbilst, un, un, un jau kā zīmols iegāja maksāšanas veidu uh, ainā. Mēs par tiem 92 miljonu klientu šobrīd mums ir visā pasaulē un ikdienas apstrādāja milzīgi daudz transakciju. Nu, par regulējošajiem jautājumiem runājot, par likumdošanu Kad runājam par fintech jomas regulēšanu, tas pats par sevi jau ir maldinoši, jo tā ir tik plaša joma un e, nevar to kaut, ielikt kaut kādos rāmjos. Bet to, ko redz piedzīvo, piedzīvo un piedzīvo šobrīd, ir tas, ka regulētāji un valdības visā pasaulē ļoti aktīvi domā par fintech sektoru. Un tas, jāsaka, ir visai um, atbalstāmi. Nesen biju mēs e, Singapūrā, tas bija ļoti interesanti, un tur redzējām, ka šie tradicionālie finanšu centri, centri kā Singapūrā, Singapūru, Londonu, kas cenšas uzturēt vadošo lomu finanšu pakalpojumu jomā. Viņi vēlas arī šajā jomā darboties. Dienvidu Austrumāzijas valsts skatās uz fintech uzņēmumiem kā uz finanšu iekļautības instrumentu. Mēs redzam, ka augošās ekonomikas kā Indija eh, skatās uz fintech sektoru kā iespēju un pāraudzību piedāvojošu instrumentu. Uh, jo šāda veida nozara viņiem būtu piemērota. Kā jau kolēģi teica, arī šis eksperimentālo sandbox pasākumu variants ir ļoti interesants, lai kā tas arī nenotiktu. Lūk, šādas jaunas idejas tiek virzīt uz priekšu. Un tas, protams, arī sēdina pie viena galda regulators un novatoru, novatorismu pārstāvis, izgudrotājs tā, tad var notikt šī viedokļa apmaiņa par to, kādas problēmas izgudrotāji vēlas e, atrisināt, un savukārt no otras puses var mm, skaidri redzēt, kāds ir tās jomas, kurās būtu jānovērš problēmas. Lai tālāk virzītu uz priekšu fintech sektoru, ir trīs lietas, ko gribu pieminēt, un kas, manuprāt, ir, e, ko svarīgi atcerēties no likumdevēja skatu punktu. Dažas no tām jau tika minētas. Runājot par fintech pakalpojumu attīstību, ir jādomā par nosacījumiem par e, klientu. Ko jūs zināt par savu klientu? klientu, respektīvi tajā gadījumā, kad runājam par naudas atmazgāšanas, apkarošanas noteikumiem. Šajā gadījumā jāpanāk ļoti pareizas, pareizi nosacījumi, lai neradītu pārliecīgu slogu fintech uzņēmumu pleciem, bet tāpat laikā arī nepanāktu nu, kādu nepareizu e, risinājumu. Ir jāpanāk to, ka attālinātā identifikācija arī ir iespējama šim fintech uzņēmumiem sadarbībā ar partneriem un viņu, viņi varētu veiksmīgi attīstīties. Otram kārtām par drošību runājot, šo jautājumu kolēģi piemetēja maksājuma pakalpojumu direktīvu šeit svarīgi. Es zinu, ka tā uz to jau ir vērsta jūsu uzmanība, un es gribētu jūs mudināt uh, uzmanīgi un strikti paskatīties uz to, kā pārliecināties, ka uz risku bāzētas autentifikācijas pasākumu un drošības pasākumu tiek izmantoti, uh, jo tas, protams, būs ārkārtīgi nozīmīgi. Un visbeidzot, šis jautājums par fintech pakalpojumu. Uh, spēju savus pakalpojumus piedāvāt visā Eiropas Savienībā. Kredīt pakalpojumu šobrīd nevar tikt eh, saņemti šādā veidā, jo, jāsaka, regulējošais ietvers ir ļoti fragmentēts, tāpēc ierosinu jums apskaties uz šiem aspektiem, skatīties uz paraugu praksi. Pagaidām tas ir viss, ko teikšu, bet gribu vēlreiz teikt paldies parlamentam, ka jūs man uzaicinājāt un eh, priecājos, ka gatavojot šo pašinstības ziņojumu, domāju, ka tas noteikti būs ļoti veiksmīgs. Paldies! Paldies! Paldies. Eh, tagad esam noslēguši šo pirmo uh, uzstāšanos kārtu. Gribētu palīd, pateikties mūsu dalībniekiem, un tagad uh, būs iespēja deputātiem izteikties. Sāksim ar Evu Haizelu, kur ir referente. Paldies, priekšsēdētāji. Mani vienkārši sauc par koru, tāpēc, ka man ir ļoti garš uzvārds, un es jums arī atļauju to pašu darīt. Es arī gribētu pateikties visiem runātājiem par to, ka pievienojāties mums šeit Briselē. Uh, Protams, es eh, uzņēmos iniciatīvu izstrādāt eh, ziņojumu projektu par fintech, jo jaunās tehnoloģijas attīstās tik ātri, tik strauji un daudz tehnoloģijas vienlaicīgi. Un, protams, mēs Eiropā šeit arī vēlamies uh, daļiņu no šī globālā ekonomikas pīrāga. Uh, Jūs runājāt par uh, interesantām uh, lietām, kas ir saistīts ar fintech, bet uh, kas jūsuprāt ir šī galvenā prioritāte, kas mums būtu jāstimulē, uh, kas mums būtu jādara, lai stimulētu inovācijas finanšu sektorā? Un otrais jautājums. Daudz no jums minēja fragmentēto regulējošo ietvaru un aicināja nodrošināt lielāku harmonizāciju šeit. Uh, Ņemot vērā priekšnosacījumus, eh, patērētāja aizsardzība, finanšu stabilitāte, kā jūs domājat, jaunās tehnoloģijas varētu eh, veicināt uh, kapitāla tirgus savienību, vai mēs vispār varam izmantot jaunās tehnoloģijas, lai uh, izveidot šo te uh, kapitāla tirgus savienību, ko visi vēlamies panākt. Paldies, Kora! Tagad turpināsim ar ēnu referentiem. Prains Hais, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Un kā jau Kora teica, es uh, arī sveicu visus mūsu viesus, uh, augstu novērtēju to, ka jūs esat ieradušies un sniedzāt savas prezentācijas. Un kā jau Kora teica, um, mēs ķeramies klāt šim jautājumam. Un um, pirmais jautājums, ko Naša kungs pieminēja. Uh, runājot par maksājumu pakalpojumu direktīvu un to, kas ir gaidāms drošības jautājumu kontekstā. Un es gribētu dzirdēt visu jūsu novērojumus. Vai jūs runājat par uh, atskatīšanos pagātnē, atsaucoties uz pastāvošo regulējumu, lai to pielāgotu jaunajiem apstākļiem, ņemot vērās tehnoloģiskās iespējas, vai drīzāk jūs runājat par jaunu likumdošanas aktu, vai mums ir jāsāk viss no nulles, tas ir tas fundamentālais jautājums, ko gribu uzdot, vai tomēr šis iepriekšējais darbs ir tāds, uz kuru varam balstīties, ko var grozīt, un pielāgot. Es gribētu dzirdēt jūs pārdomas par šo jautājumu. Taņi runāja par eh, to, ka ir pieprasījums no patērētāja puses un tas virz uz priekšu attīstību šajā nozarē un bijuši ļoti daudz izmaiņas īsā laikā, un viņai ir pilnīgi taisnība, bet mans otrs jautājums attiec uz pašu regulējumu. Un um, vai pastāvošie regulātori, un šeit mēs runājam par ļoti dažādām funkcijām, uh, vai uh, tiem ir pietiekama kapacitāte un izpratne par uh, šiem jautājumiem, lai risinātu problēmas un piedāvātu risinājumus praktiskā veidā. Kāpēc es uzdodu šo jautājumu? Ja mēs raugāmies uz uh, eh, EFSI, ja nemaldos, viņi savā mandātā ir iekļāvuši to, ka viņi ir būtiska daļa no uh, tehnoloģiju izaugsmas, lai sasniegtu to svarīgus mērķus. Uh, bet tas neatiecas uz uh, visiem uh, regulātoriem, uz regulējušām institūcijām, un vai tas tā ir uh, nepieciešams. Tātad, ja šis regulējums ir uh, pienācīgs, atbilstošs un uh, uz nākotu vērsts un uh, saprot nozars un patērētāju vajadzības, vai tai ir jābūt arī daļai no inovācijām. Es gribētu saņemt, zinām, skaidrību par šiem konkrētiem jautājumiem, un es pirmībā piekrītu par šo te smilšu kastas jautājumu, jo regulātori mācās līdzi um, notikuma attīstībai, bet mēs redzam, ka ir bijušas arī sadursmes dažās dalībvalstīs, kad uh, bankām nav bijis uh, pietiekams modelis, kā saprast riskus, un es redzu, ka jaunie produkti, kas uh, ir pieejami, var palīdzēt banku Uh, nozarei saprast, kur tad e, slēpjas risks, jo tas ir viens no banku nozares e, svarīgākiem uh, uzdevumiem, jo savādāk nevar aizdot naudu un reāla ekonomika no tā nevar gūt labumu. Tātad jautājums, kā fintech var palīdzēt e, novērtēt risku lielākām un mazākām bankām Eiropas Savienībā. Paldies! Liels paldies! Un tagad no sociāla turistu grupas Veres skundze. Paldies! Es atkal būšu Katalīns Ivans. Paldies! Paldies mūsu ekspertiem par eh, teiktajiem ievadvārdiem. Jā, inovācijas, mēs nevēlamies tās bremzēt, Eiropai šeit ir jābūt vadošajā lomā, bet nevajag arī uh, visu uh, sākt no jauna. Uh, bankas strādā balstoties uz labām partnerattiecībām, un kādi, jūsuprāt, ir būtiskākie elementi, lai šīs partnerattiecības būtu veiksmīgas? Jūs esat uh, eh, eksperti šajā jomā, un tātad, kā jūsuprāt, uh, kādi ir trūkumi un kādi ir uh, plusi, kas ir Eiropas tirgumi? Tā ir skaitā arī salīdzinot Eiropas tirgu ar Amerikas tirgu. Uh, Un uh, vēl jautājums, uh, kā jūs uh, vērtējat šo te maksājumu drošību un cīņu pret krāpniecību? Jūs droši vien teiksiet, jā, mums ir jātīst mūsu biznes, jo uh, um, tas ir, nevar, nedrīkst bremzēt inovācijas, bet uh, kā lai mēs uh, kavējam krāpniecību. Un runājot par uh, banku modeļiem, ko jūs domājat par uh, to ietekmi banku sektorā uz nodarbinātību? Kāda revolūcija varētu būt uh, um, šajā jomā? Uh, jaunu darba vietu radīšana, darba vietu izzušana, um, vērtējot banku biznesa modeļus, vai jūs domājat, ka risku pārvaldība uh, apdraudēs uh, tos modeļus, kas pastāv daudzās Eiropas bankās? Thank you. Paldies, Bereses kundze, un tagad zaļie. Uh. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu viesiem par priekšlasījumiem. Tad, kad tika runāts par to, ka fintech uh, šo sistēmu padara uh, labāk uh, funkcionējošu, tad uh, jārunā arī par to, ka e, transakciju maksas ir daudz e, reižu samazinājušās, tas e, veicina tirgus efektivitātu, mums to vajadzētu atbalstīt arī ar likumdošanu, bet, manuprāt, trūkums ir tāds, ka, ja mēs nonākam nestabilās situācijās, tad tās arī. Tās ir arī ātrākas, efektīvākas savā attīstībā pēkšņi, uh, un nestabilas situācijas var ļoti ātri sāsināties. Piemēram, ir pētījumi, kas norāda uz to, ka līdz ar fintech attīstību līdzšinējās bankas uh, Eh, varētu zaudēt līdz pat pusei no savas peļņas un 40% savu apgrozījumu. Tas vienkārši tā, lai norādītu uz šiem te apjomiem. Mani interesētu, ka ja būtu šāda eh, būtiska pārmaiņa, ja rastos uh, liela elastība uh, klientu sektorā, tad mums kā regulātoriem, protams, būtu jādomā, kā uh, rīkoties šādā situācijā un, ja būtu krīzes situācijā, tad kā mēs varam uh, vadīt vai virzīt attīstību tirgū. Protams, ka valsts un publiskais regulējums vienmēr būs uh, lēnāks nekā tas, ko varētu darīt uzņēmumi, bet ko tad uh, šī nozare var pati piedāvāt, lai uh, vēl pirms var iejaukties publiskie regulātori, lai paši varētu noraut rokas bremzi, uh, Eh, avārijas bremzi un ko mēs varētu ņemt vērā un kā mēs to varētu atbalstīt. Paldies! Muchas gracias. Lielas paldies! Punštorks Kons lūdzu no FTD. Paldies priekšsādātāji. Es uh, gribētu uzdot uh, eh, klārna pārstāvei uh, jautājumu par inovācijām un konkurenci. Inovācija uh, tas ir process, to nevar eh, plānot, un arī konkurence ir tāds kā atklājums vienmēr. Eh, inovācijas eh, noved pie labāka resursu sadalījumu, un mēs zinām, ka mm, centrālā plānošana nevienmēr ir tā labāka, un arī bieži vien Eiropas parlamentā šeit mēs nezinām, kāds būtu labākais risinājums. Uh, bieži vien eh, tirgus eh, attīsta labākus risinājumus un eh, visiem tad ir labāks risinājums. Tas jautājums ir par konkurenci, kā es to aprakstīju cik lielā mērā ir saprātīgi ierobežot konkurenci vai eh, to iegrožot vai ievirzīt zināmās sliedēs, un vai tas, ko mēs šeit eh, parlamentā darām, nav vienkārši rīcības spējas ierobežošana un fintech uzņēmumu inovācijas kapacitātes mm, samazināšana. Tātad, kas virza inovācijas, kas tās mm, veicina un ko vajadzētu mums darīt šeit parlamentā, ne, lai nelikt jums eh, šķēršļus ceļā un lai vienkārši ļautu brīvu vaļu inovācijām. Paldies! Paldies! Daudz jautājumu. Uzklausīsim tagad atbildes, kādā vien secībā jūs vēlaties. Es eh, jums neuzspiedīšu neko izvēlēties, kādā secībā jūs vēlaties atbildēt uz jautājumiem. Par inovācijām fintech, par šo sandbox jau runājām, bet tagad par sadarbību starp fintech bankām un citām iesaistītajām pusēm. Tātad šī sistēma apvienotajā karastē ir labi darbojusies un ir izveidota uzraudzības struktūra. Un mēs visi piedalāmies uh, diskusijās par šo jautājumu. Bieži vien mēs tā vispārīgi runājam, ielūdzam ekspertus, un uh, dažkārt mēs runājam par konkrētātām lietām. Mēs tātad ejam uz šo uh, Eh, sandbox eh, pasākumu un eh, runājam par to, kā mēs vēlētos, lai tas notiktu. Tātad bankām ir šie akceleratori un tie attīstās laika gaitā. Tie ir apvienotajā karalistē un tie ir arī Eiropā. Tātad mēs domājam, kā šie modeļi darbojas, tos vērtējam, un tad cenšamies saprast arī, kādas ir pamatprasības. Manuprāt, tas ir savstarpēji uh, labēlīgi. Šeit arī būs tās uh, jaunās idejas. Es piekrītu Klārai, uh, kā viņa teica, ka jums ir eh, jāiet uz priekšu attīstībā, jo ir daudz jaunu uzņēmumu, daudzi uh, mēģina iegūt klientus un no viņiem arī varam mācīties. Man bija arī jautājumi, kas tika uzdot tieši man. Esmu strādājusi desmit gadu šajā sektorā un uh, Es gribu teikt, ka šie jauni uzņēmumi nerodas uz līdzenas vietas. Esmu tos redzējusi šādās tikšanās reizēs, un apmēram pirms septiņiem gadiem ļoti aktuāli bija maksājumi, tagad mums ir maksājuma tirgus pārstāvji, un pirms diviem, trim gadiem parādījās dažādi citi jauni produkti, un tagad mēs pārējām uz apdrošināšanas intrateka produktiem ir bijuši daudz veiksmīgi. Uh, pasākumi ir apmēram uh, dažādi uzņēmumi dažādās pasaules daļās. Pirmkārt, uh, ir jāsaprot, ka, lai lietas attīstītos, ir vajadzīgs laiks un ir jāskatās, kā ļaut lietām attīstīties, kā tās uzraudzīt ir jānovērt arī sistēmiskie riski, lai aizsargātu um, klientus, ir jādomā par kiberdrošību, mums ir jādomā par datu aizsardzību, un šis uh, līdzsvars noteikti ir jāpanāk šajā regulējumā. Ceru, ka atbildēju uz dažiem jautājumiem. Paldies. Lielas paldies. Tāņa. Paldies. Bija vairāki jautājumi par likumdošanu, kas šobrīd ir spēkā, vai tā ir efektīva un vai tā ir jāpārskata. Un arī bija jautājumi par to, vai pastāvošie regulātori um, ir ar pietiekamu kapacitātu un zināšanām, lai regulētu fintech uh, produktus un pakalpojumus. Man atbild ir jā un nē. Tātad PSD2 iniciatīva bija fantastisks solis fintech virzienā, atļaujot, pieļaujot jaunus pakalpojumu veidus, jaunus uzņēmumu veidus, bet tajā pašā laikā um, patērētājs bija pirmajā vietā un tika nodrošināts vienots uh, uh, ietvars visiem spēlētājiem. Problēma ir ar uh, PSD2 otra līmeņa regulu. Uh, Bieži vien um, tiek aizstāvēta šī ideja, un tas arī notiek šobrīd. RTS tiek izstrādāts un uh, drošums un drošība bieži vien tiek izmantot, lai kavētu, bremzētu inovācijas. Un ir šīs te bailes no inovācijas un uh, no inovācijām, un tāpēc bieži vien uh, tiek bremzēts inovācijas, lai tā kā uh, padarītu drošāku šo vidi patērētājiem. Jā, mēs varam noteikt striktu regulējumu, bet uh, mēs nedomājam, ka šāds uh, vienādots regulējums visiem ir īstais veids, kā strādāt fintech kontekstā. Mēs arī noraidām to, ka fintech uzņēmumi saka, ka negrib, lai viņus uh, uzrauga. Tā nav. Uh, Tas ir tāds novecojis un nepareiz pieņēmums. Šīs, šī uzņēmuma ir jāregulē, jo viņi būs PSD2 ietveros un tādējādi viņu iegūs patērētāju uzticību un varēs konkurēt globālā kontekstā. Tātad mēs uzskatām, ka būtu jāparaugās šeit uz dažiem principiem, runājot par fintech likumdošanu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai uh, patērētāji būtu likumdošanas centrā. Mums vajadzētu viņiem ļaut kontrolēt savus datus. Mums vajadzētu arī ļaut nodrošināt, ka otrā līmeņa ieviešana PSD2 atbilstu uh, TDPR un datu pārnesamības principiem. Jums, kā patērētājiem, būtu jāspēj ņemt līdzi savus datus vienalga, lai kuru operatoru jūs lietotu, pro provideru jūs lietotu. Mums jārunā arī par tehnoloģiju neutralitāti. Mums nevajadzētu tādu regulējumu, kas izslēdz zināmas tehnoloģijas vai dod priekšro kādām tehnoloģijām, piemēram, API uh, izvēlēties prioritāri. Uh, nesaprotiet mani nepareizi, tas viss ir labi, bet mums nevajadzētu uh, noslēgties citām tehnoloģijām, kā piemēram tiešajai pieejai. Un tad mums ir arī jānodrošina, lai regulējums būtu proporcionāls. Bet mums to visu vajadzētu uh, apkopot ar striktu uzraudzību. Runātājai slēdz mikrofons. Paldies! Izskatās, ka es uh, uh, atņēmu jums uh, mikrofonu, bet nē. Jā, jo daudz kas jau labs tika pateikts par uh, inovāciju kultūru un uh, lietām, kas jāpatur prātā. Varbūt tikai daži uh, aspekti par to, ko teica Bēreses kundze par um, to, ka mums jānovērš krāpniecība. Fintech, es domāju, būs ļoti svarīgs runājot par riska pārvaldību un uh, pretkrāpniecības cīņu un arī kiberdrošību. Tā ir uh, viena no tām jomām, kur visaktīvāk strādā fintech uzņēmumi un izstrādā produktus, jo viņi redz, ka uh, šeit ir lieliskas biznesa iespējas un var pārdot savus produktus šajā jomā. Eh, tur ļoti daudz, kas notiek šobrīd, un tas ir ļoti iedrošinoši. Daudzi eh, cilvēki atsaucās uz PayPal eh, kā uz riska pārvaldības kompāniju, jo tas ir tas, ko mēs darījām. Mēs padarījām maksājumus drošākus, mēs um, sapratām, kad kaut kas bija pārāk riskants, un mēs to apturējām. Un tas uh, ir pamatu pamatos mūsu uzticamajam zīmolam, un tāpat tas ir arī citos uh, uzņēmumos, un es domāju, ka šeit uh, mēs ļoti pozitīvi par to varam runāt. Runājot par to, kā regulātori raugās uz lietām. Heiza kungs minēja FC, kas droši vien ir viss uh, progresīvākais no regulātoriem Eiropā. Un mēs redzam, ka regulātoriem parādās fintech departamenti, tāpat kā uzņēmumos eh, eh, bija e-komercijas departamenti, un tagad viņi vienkārši saprot, ka tas ir jāintegrē kopā uzņēmuma struktūrā. Un mēs eh, vēlamies strādāt kopā ar regulatoriem, lai pātrinātu šo progresiju. Es domāju, ka ir daudz iemeslu būt pozitīviem, regulātori ir daudz ko ņēmuši vērā globālā mērogā. Uh, Viņiem ir eh, bijis jāatrisina daudz jautājumu, bāzēls regula, eh, pasaules ekonomikas krīze. Tātad daudzi eh, tikai tagad atmostas un ierauga šos fintech jautājumus, bet ir arī iemesls būt pozitīviem. Un varbūt par kapitāla tirgus savienību pēdējā piezīme. Fintech ietvaros ir ļoti daudz uh, interesants attīstības, piemēram, aizdevumu ziņā. Uh, bet šī ideja par to, ko var izdarīt uh, uh, fintech uzņēmumu, lai radītu specializētākus uh, finanšu pakalpojumus, kas būtu drošāki uh, un uh, varētu tikt piedāvāti tirgotājiem. Es domāju, ka šeit uh, daudz kas pozitīvs notiek, jo īpaši ASV Un to varētu izdarīt arī Eiropā, bet jums ir jānodrošina uh, lai eh, šie eh, pakalpojumi var attīstīties. Markus Ferbers, lūdzu. Es nezinu. Es atvainojos, Markus Laube. Es nezinu, vai varēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet atbildēšu uz vairākiem aspektiem. Man šķiet, ka regulējuma pietiek, tad, kad atraugo, atskatos pa, pagātnē, uh, Kad man bija četri darbinieki, man eh, ceturdaļa resursu bija jāiztērē, lai vispār saprastu, kāda noteikuma Eiropā ir un kā tos izpildīt, un tas kavē uzņēmumu izaugsmi. Līdz ar to Jā, tāpēc tas ir arī šis iemesls, ka visi šie jautājumi aizvien vairāk savu kopā - maksājumi, e, elektroniskie rēķini, e, piegādes ķēžu finansēšana, tas ir izlaicinājums likumdevējiem e, šādus atšķirīgus jautājumus apkopot un vienoti regulēt, bet no otras puses, un tas arī bija viens jautājums, tas ir arī pamats, eh, lai rastos digitālais tirgus, vienotais Eiropas digitālais tirgus. Tikai tādā veidā mazi un vidēji uzņēmumi, piemēram, var eh, iet ne tikai pie savas vietējās bankas vērsties pēc finansējuma, bet arī izmantot starptautisko finansējumu. Uz papīra, protams, to nevar darīt, un tāpēc tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums. Šos pastāvēšo regulējumu vajadzētu izvērtēt, eh, apskatīt, un eh, um, to arī dzirdējām, vajadzētu to pielāgot eh, dažādiem piedāvājumiem, jo ir atšķirības, vai es darbojos kā banka vai kā mazs uzņēmums, ir jāņem vērā, ka ir dažāda līmeņa aktivitātes, un līdz ar to arī riski ir atšķirīgi. Tas ir viens svarīgs aspekts. Un vēl viens svarīgs aspekts, un to es arī redzēju strādājot Eiropas Savienībā, ir tehnoloģija neutralitāte. Mēs e, nevaram nekā likumdevējs, nekā uh, fintech uzņēmums zināt, kas pēc diviem, trim gadiem būs mainījies. Un tāpēc šeit ir jābūt principam, ka viss tiek veidots uh, tehnoloģija neitrāli, piemēram, par elektronisko parakstu runājot vai tam līdzīgi. Tas viss ir jāatstāja tirgus ziņā, lai atrastu pareizo risinājumu. Uh, Un visbeidzot, trešais svarīgais aspekts, kas arī vairāk kārt tika pieminēts, tā ir harmonizācija Eiropas Savienības ietveros. Bieži esmu redzējis Eiropas Savienības direktīvas, kuru mērķis bija harmonizēt, bet eh, beigās izrādījās tā, ka vietējās atšķirības dalība valstīs kļuva vēl izteiktākas nekā laikā, kad nebija šādas vienotas direktīvas. Jo īpaši, ja mēs paraugāmies uh, uz Eiropas tirgu un vēlamies būt konkurētspējīgi pasaules mērogā, jo mēs taču konkurējam ar uzņēmiem ASV, Āzijā, kur nav šie sarežģītie noteikumi, un līdz ar to uzņēmumi var arī uh, daudz uh, labāk sevi finansēt, pilnīgi citos apjomos strādāt un ielausties arī Eiropas tirgu un pat tajā dominēt. Un tāpēc šeit vienādiem noteikumiem ir jābūt. Paldies, uh, paldies mūsu četriem uh, viesiem. Tas tiešām bija ļoti interesanti, un tagad pāriesim pie otrās uh, kārtas mūsu uzklausīšanā, un te runāsim par iespējām un izaicinājumiem. Mums ir uh, trīs runātāji, pirmajam bija jābūt Stīvenam Majoram, bet viņš nevarēja ierasties, jo ir streiks un ir problēmas Vācijā. Tāpēc uh, Kopens Kāviks viņu aizstās uh, Viņš ir no ESMA juridiskā dienesta. Viņš runās par šo jautājumu, viņš runās par uzraudzību. Un pēc tam uzklausīsim vēl divus citus runātājus. Gregu Van Elsenu, kurš ir eh, BUC finanšu eh, pakalpojumu atbildīgais, un Jesma Kvalters eh, no um, Pasaules ekonomikas fórumu, un mēs uh, ar viņu runāsim ar videokonferences starpniecību. Labi, tad tagad uh, došu vārdu Jakomiko. Katram tad, tad, tad uh, piecas minūtes, un pēc tam būs uh, diskusijas. Uh, Jā, paldies. Vispirms es atvainojos Stīvi, par Stīvenu Majora uh, neierašanos, jo lidmašīnas reizes atcelšanas dēļ viņš nevarēja ierasties. Protams, ka tas ir liels gods, ka esma tiek uzaicināta piedalīties šajā e, uzklausīšanā, kā viens no lielākajiem vecupīra tirgus regulātoriem arī attiecībā uz DLT tehnoloģiju. Es runāšu par fintech un arī par projektiem, kurus uh, veicam kopīgi ar citām ESA aģentūrām, kur ir lielapmēra datiem un tā tālāk. Sākšu ar vispārīgākām lietām. Kopumā mēs uzskatām, ka lielākā daļa no finanšu inovācijām ir relatīvi agrīnā stadijā vēl. Tās vēl nav tik ļoti revolucionāras dažādu inovatīvo produktu izmantošana e, prasa atšķirīgu pieeju no regulātora puses. Tāpēc mēs cenšamies e, e, pagaidām izpētīt situāciju. Un ir jāatrod līdzsvars ar dažādiem aspektiem. Pirmkārt, no vienas puses piesardzīgo pieeju, ļaujot startup uzņēmumiem augt esošos apstākļos vai eh, arī nodrošināt eh, taisnīgu konkurenci starp eh, esošiem spēlētājiem un inovatīvu pieeju. Tas šorīt arī ekon komitejā tika PSD2 diskusiju kontekstā apspriests. Fintech jomā attīstība Eiropā un Āzijā salīdzinoši tādi, ka Āzijā ir pavirzījušies eh, šīs jomas uzņēmumi tālāk uz priekšu, un mēs sadarbojamies ar citiem regulātoriem, lai labāk saprastu ieguvumus un riskus, iespējas, kas saistīti ar šo attīstību, un EOSCO, protams, arī ir laba platforma, kur apmainīties ar informāciju par šo attīstību sāksim ar crowdfunding. Mēs jau sagatavojām atzinumu 14. gada decembrī. Politiski nav bijusi pagaidām grība un vēlme veidot regulējumu šajā jomā Eiropas Savienības līmenī uz crowdfunding balstītu investīciju veikšanai. Tomēr ir vairākas dalību valstis, kas eh, ir sākuši darbu šai jomā, un tur ir arī fragmentācija jāņem vērā. Tas ir mazliet pretrunā arī tam, ko ieteicām 14. gadā. Ar, eh, arī mūsu uzraudzības fórums ar kompetentējiem iestādēm no visām dalību valstīm. Un līdz šim arī Eh, šis kopējais apjoms crowdfunding nav bijis pārāk liels. Ejam tālāk attiecībā uz automatizētām eh, konsultācijām. Tas ir jāskat plašākā eh, kapitāla tirgus savienības projekta ietvarā. Šīs konsultācijas ne tikai nozīmē konsultācijas, bet ļauj arī salīdzināt produktu, uzraudzīt attīstību, un šobrīd veido mazāk par 1% no aktīviem, eh, kas ir ievērojami atpaliek eh, no ASV. Šeit eh, izaugsmas tendence ir 600 līdz 2,5 tūkstošiem procentu līdz 2020. gadam vismaz ASV. Un šeit vajadzētu šīs konsultācijas balstīt uz nodevu principu, Un esam arī konstatējuši arī uh, liels izaugsmas iespējas. Uh, tīpaši dal dažās dalību valstīs apvienotāja karalistē, Nīderlandē un nesen arī izmaiņas tirgu Šveicē. Esam pārliecināti, ka piemērojamais uh, regulējums automatizētiem um, konsultāciju pakalpojumiem ir uh, vienā tā ietvarā MIFID, IDD, PRIPS, PSD un MCD un citiem riskiem, kas tiek izvērtēti. Nu, un mēs sagatavosim ar citām esām kopīgu um, ziņojumu, kas tiks publiskots šī gada decembrī. Pavisam īsti par DLT tehnoloģiju. Mēs jau no 15. gada aprīļa skatām DLT tehnoloģijas piemērošanu vecpapīra tirgos Mēs jau sagatavojam arī diskusiju dokumentu, lai uh, ievāktu viedokļus no nozars pārstāvjiem. 17. gada sākumā mēs arī prezentēsim savu viedokli. Projektu skaits DLT tehnoloģiju jomā uh, lielāks būs 17. Eh, gadā. Eh, šeit jāsaka, ka regulējums ir tehnoloģija ziņā agnostisks. Līdz ar to šobrīd var aprobežoties tikai ar iegūmu un eh, zaudējumu aplēsēm. Šeit izmantot instrumentu, protams, CCP vai CSD, kas paredzētiem ir, protams, jāņem vērā. Tad 3S eh, aģentūru veiktā sadarbība jāpiemin, izvērtējot detalizēt finanšu pakalpojumus un to, cik lielā mērā tas eh, var mainīt investīciju veikšanu eh, kopējā kontekstā. Paldies! Es atvainojos, ja man dažkārt ir jāatgādina jums par laika ierobežojumiem, bet nu tā tas mums ir. Kriks un Nelsons tālāk lūdzu. Paldies priekšsarētāji, paldies referentei Van Nuvenhausenai par patērētāju perspektīvu fintech nozarē. Jāsaka, ka finanšu tehnoloģijas un e, digitalizācija finanšu pakalpojumiem ievērojami ietekmē to, kā patērētāji pārvalda savus finanses ikdienas līmenī, bet e, tas ietekmē arī uh, Uh, normatīvo ietvaru, kas viņus aizsargā. Tāpēc galvenā ziņa šodien ir tā, ka izmaiņas ir nepieciešamas. Uh, būs nepieciešama uh, finanšu pakalpojumu aiz, patērēta aizsardzības tiesību uzlabojumu. Um, finanšu jomā, lai cik gudri algoritmi būs izstrādāti, uh, cilvēkiem vienalga būs nepieciešami caurskatāmi, viegli saprotami eh, un droši produkti. Paskatīsimies dažiem izaicinājumiem attiecībā uz fintech komponentiem. Pirmkārt jau tiešsaistes sadalījums, online distribution. Attīstība ir ļoti strauja, tas palīdz samazināt izmaksas sadalīšanai un vai izplatīšanai, un tas uh, arī palīdz iegūt konkurences priekšrocības, bet tas rada arī vairākas jautājumas, piemēram, kā ir ar cilvēkiem, kuriem pietrūks datorprasmes, e, kā viņi varēs nākotnē ar tiem strādāt. Kā ar e, e, šiem, šiem investīcijām, toksiskajām tā dēvētām. Mēs jau pieminējām crowdfunding finansēšanas principus Tas šobrīd tāds moderns vārds. Sarai varbūt patērētāji viedokļi būtu interesanti, bet eh, no regulātoriem šobrīd eh, Eiropas līmeņa likumdošanā tas ne, nekas netiek darīts, un tur arī ne, šobrīd eh, nav iet, šis jēdziens nav ietverts nekādā, nevienā regulējumā. Tāpat arī cenu salīdzināšanas tīmekļa vietņu skaits ir pieaudzis, tīpaši daudzās dalību valstīs. Uh, ir um, apdrošināšanas jomā šādas uh, salīdzinošās lapas daudz. Uh, bez visiem plusiem jāatceras, ka tas negatīvi var ietekmēt arī produktu kvalitāti. Tātad, uh, lai iegūtu augstāku vietu šajās cenas salīdzinošās lapās, bieži vien zaudē kvalitāti. Un vēl viena eh, lieta ir tāda, ka ir daudz jaunu spēlētāju. Eh, līdz šim finanšu jomā eh, dominēja bankas un apdrošināšanas sabiedrības, kas bieži vien pārdeva viens otru produktus, lai sektu augstas mantotās izmaksas. Un katrā ziņā, ja ir iespējami e, jauni spēlētāji, kas koncentrējas uz atsevišķiem e, pakalpojumiem. Tas var uzlabot iedzīvotāju, patērētāju pieredzi šajā jomā. E, robotizētās vai automātiskās konsultācijas, tas var būt interesanti patērētājiem. Tas varētu ļaut piekļūt viņiem tādām konsultācijām, ko viņi var arī atļauties, bet tur arī izaicinājumi daudz. Piemēram, apvienotā karalistē ir divas lielas platformas, vienā MIFID konsultācijas, otrs ne MIFID konsultācijas. Pat patērētājiem abas izskatās uh, gan vienādas. Nu, līdz ar to no regulēšanas viedokļa tas ir problemātiski. Tālāk uh, liela apmēra dati, big data. Tur var būt potenciāli ieguvumi, sniedzot personalizētu informāciju iedzīvotājiem, īpašs piedāvājums, caurskatāmība attiecībā uz izmaksām, tad no tā viedokļa tas būtu interesanti. Bet šeit es vēlos uzsvērt, ka tas saristīts arī ar būtiskiem riskiem tieši privātuma jomā un izslēgšanas eh, kontekstā. Nezinu, vai manu Facebook draugu vidējais izglītības ilgums var ietekmēt mans iepirkšanās uh, tendences. Un vai nepieciešams eh, šis vietpulkstenis, lai uh, saņemtu pilnvērtīgi medicīnisku informāciju elektroniskā veidā un tā tālāk. Ir nepieciešams nodrošināt, ka patērētājiem ir piekļuve pamat finanšu produktiem šajā jomā, Bet tas tā vairāk vielu pārdomām par šiem punktiem. Paldies! Un noslēgumā eh, Jūs redzat arī Receive Reporter eh, šeit ekrānā. Lūdzu. Um, Uh, since January of 2014, the World Economic Forum has been investigating how... Kopš 2014. gada uh, tiek pētīts tehnoloģijas saistībā ar finanšu pakalpojumu uh, izvērtējumu. Mēs esam veikuši daudz interviju un dažādas seminārus, lai saprastu finanšu ekosistēmas darbību. Un uzskatu, ka fintech inovācijas var palīdzēt uh, padarīt eh, finanšu institūcijas efektīvākas un stabilizēt finanšu sistēmas. Tomēr, kā jau ar kurām inovācijām, eh, tas saistīts ar jauniem izaicinājumiem. Un eh, jūs, kā politikas veidotāji, esat ļoti svarīgi, lai regulētu fintech nozari. Šeit Vēlos e, īpaši atzīmēt dažus aspektus, kas jau izskanēja šeit diskusijā. Un e, tas ir saistīts arī ar mūsu pieredzi. Vispirms runa ir par e, pieredzes transformāciju, kas pamatā balstās uz jaunām firmām, fintech firmām, kas izmanto īpaši fokusēts biznesa modeļus Un šo produktu un pakalpojumu eh, piemēri jau ir apspriesti. Lead time to access working capital. These firms can serve the interest of customers, but like Tas saistīts arī ir ar, eh, ne tikai ar patērētājiem kā tādiem, bet arī ar to, kā tiek nodrošināts labs pārvaldības līmenis. Ehm, regulātori pieejami tikai konkrēta darba laikā, lai sniegtu konsultācijas. Un ir nepieciešams eh, ņemt vērā izmaiņas inovācijā, inovāciju jomā. CFPB ASV šo eh, pieju ir eh, pirmie izmēģinājuši, un to tagad pārņem daudz regulātori citur pasaulē. Tagad attiecībā uz esošo finanšu institūciju darbību un inovāciju tā ietvaros. Ehm, šobrīd ir nepieciešams viņiem samazināt savus izmaksas, bet eh, to apgrūtina pārmantotās informācijas tehnoloģijas sistēmas un organizācijas struktūras, kas pamatā koncentrējas uz risku kontroli. Un eh, tas ir saistīts arī ar procesu vienkāršošanu un īpašu Um, iespēju radīšanu, um, lai nodrošinātu atbilstību. Un ir nepieciešams ņemt vērā arī um, apvienotās karalistas uh, finanšu, uh, Financial Conduct Authority, tātad šīs uh, finanšu jomas kontrolējušās iestādes darbu um, minētajā sandbox uh, Eh, eksperimentos. Eh, DLT tehnoloģijas, distributed ledger tehnoloģijas, eh, kā, kas izmanto blockchain principus, tas, tā ir tehnoloģija, kas ir ļoti revolucionāra tieši finanšu pakalpojumu jomā un var sniegt jauns iespējas darījumu veikšanai. Uzskatu, ka jauna finanšu infrastruktūras izveide prasīs aktīvu līdzdalību no finanšu regulātoru un uh, uzraugu puses. Šāda attīstība rada liels iespējas, lai ieviestu mehānismus, kas veicinās caurskatām uh, taisnīgu un, un stabilu finanšu sistēmu. Regulātoriem, uzraugiem un politikas veidotājiem ir jāizmanto šīs iespējas, jāsako līdz arhitektūras uh, izveidēji attiecībā uz jauno infrastruktūru Un jānosaka savas prasības tām iespējām, kas ļaus efektīvāk uzraudzīt un reaģēt uz risku veidošanos finanšu sistēmā. Paldies par uzmanību. Paldies. Nu, tad tagad līdzīgi tā kā iepriekšējā saruna raunda laikā vispirms dosim vārdu deputātiem. Pirmām kārtām korai vārds. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies visiem trim runātājiem Ļoti interesants prezentācijas. Pārsīs jautājumu. Varbūt pirmām kārtām regulētāju pārstāvim, ja jūs runājat, nu, zināmam, arī Jopa vārdā un EBS vārdā. Ar visiem šiem jaunajiem spēlētājiem uz arēnas mums ir šie vecie spēlētāji, fintechs mazāki, lielāki, bet ir arī šie lielie teks, nu, Google, Amazon un tam līdzīgi kas arī, protams, darbojas šai biznesā. Nu, daudzi no tiesību aktiem ir eh, koncentrējušies uz dažādām iestādēm, licencēšanas iestādēm un tā tālāk. Tad kā tas sasaucas ar šo nepieciešamību pēc vienādiem spēles noteikumiem? Uh, Vai jūs domājat, ka vairāk jāskatās uz darbību, jeb uz to, kas sniedzās, sniedz šo pakalpojumu, tātad ne tik daudz pievēršoties iestādēm, bet varbūt tur vairāk jāskatās uz darbības, jo maksājumai tas ir kāds cits pakalpojums. Un vēl papildus jautājums uzraudzītājiem tāpat, cik lielā mērā tas ietekmē arī jūsu pašu kā uzrauga darbu. Jo, protams, tās ir divas dažādas lietas, vai ne nu jums kā juristam ir šeit jāizsakās, jeb, bet, nu, pēkšņi jūs redzat, ka ir kaut kāda algoritma, kur tas neatbilst. Vai jums ir atbilstīgie darbinieki? Vai jums ir arī nu, citas struktūras šai ziņā? Uh, Un pēdējais jautājums, jautājums no Pasaules ekonomikas fóruma. Vai jums šķiet, vai jūs redzat kādas atšķirības starp Eiropu un pārējo pasauli, runājot par novatorismu, ekosistēmu? Vai jūs redzat kādas atšķirības, vai mēs esam tā kā vairāk uz priekšu, ja varbūt mēs atpaliekam, cik lielā mērā? Un vai jums šķiet, ka mums vajadzētu šos centienus spēcināt, ja varbūt varam lepoties ar to, kas ir jau panākts? Muchas gracias. Lielas paldies sociālistu grupas vārdā. <laughs> Go ahead. Sorry, Ryan. Uh, thank you very Liels paldies. Pavisam, pavisam īsi. Tiešām ļoti interesants bija visas šīs trīs prezentācijas. Mans vienīgais jautājums tomēr ir Van Elsen kungam. Jūs pieminējāt ļoti interesanti jautājumu par veselu grupu cilvēku, kas varētu tā visa rezultātā palikt aiz muguras novārtā. Tātad jūs teicāt, ka 9 miljonu cilvēku Lielbritānijā šobrīd pat nav nekad guvuši piekļuvi internetam un nezin, ne, ne, viņiem nav pieejams šīs jaunās izmaiņas banku jomā pēdējo gadu laikā. Un tad jūs pēc tam teicāt, ka viens no potenciāliem negatīviem efektiem būtu tas, ka, ja ir šāda grupa, kas nevar piekļūt produktiem un pakalpojumiem, viņiem varētu nākties maksāt vairāk. Un tad nu, mans jautājums ir šāds. Kur šādā gadījumā ir nozars atbildība? Kur tai vajadzētu būt? Kad runājam par to, ka nepieciešams pārliecināties, lai nav tā, ka šāda viena cilvēku grupa tajā visā kaut kur paliek, paliek piemirsta. Tātad, Kur šeit ir kam jāuzņemas atbildība? Valstī, Eiropai kā tādai, nozarei vai nozarei šeit kādu lomu spēlējam konkrētajos apstākļos, respektīvi centienos pārliecināties, ka cilvēki patiešām var saņemt pakalpojumus, kas viņiem ir vajadzīgi, pat tajos gadījumos, ja, nu, piemēram, nu, viņi šajā gadījumā ir digitāli analfabēti, nu, tā, izmantojam tādus teicienus. Paldies, nākamais runātājs. Veres Permanš, paldies. Pirmais jautājums. Protams, ka diskusijas sākuma punkts ir maksājumi. Ir, protams, arī daudz visādi citu attīstības tendenču, kas sasaistītas ar šo novatorismu stratēģiju un ir saistīts, lūk, ar šiem blockchains, eh, šī visām mm, slepenošanas tehnoloģijām virkni vesels lēmums pakalpojumu, ko šādi var saņemt, bet tad kādas saiknes jādāvā starp šīm novatoriskajām tehnoloģijām, kam, protams, jāļauj attīstīties, un darbu, ko mēs veicam šobrīd pie direktīvas par naudas līdzekļu atmazgāšanas apkarošanu. Komisija nāk uz klajā ar priekšlikumiem, bet, nu, saskaņā ar jūsu pieredzi. Nu, tos būtu svarīgi mums uzzināt, lai varētu domāt par to, kā mēs kā likumdevēji jau šobrīd varētu mēģināt uh, iesaistīties šai kopējā darbā un pārliecināties, ka nav tā, ka situācija aiziet nepareizajā virzienā, nu, lai mēs kā likumdevēji varam pārliecināties par pareizu īstenošanu. Un tad visbeidzot piekrītu jūsu bažām Esam saņēmuši arī virkni lūgumu rakstu tieši no jūsu komitejas puses, no cilvēkiem, kas kļuvuši par krāpšanas upuri, kas ir, nu, lūk, kaut ko uzklikšķinājuši, tur, kur viņiem apsolīti kaut kādu brīnumu un neskas, un, protams, ka pēc tam tas viss ir, nu, aizgājis greizi. Mums ir, vai jums ir kādi konkrēti priekšlikumi, kas tas ir, ko mums vajadzētu darīt, lai tādas lietas novērstu? Kas maināms tiesību aktos, vai to ir iespējams mainīt, ja varbūt uzraugiem vairāk jāstrādā šai jomā? Kādas ir tās galvenās darbības līnijas? Tā, lai šāda krāpšana nekaitētu šo novatorismu tālākai virzībai uz priekšu. Lielas paldies! Foksa kungs. Paldies priekšsēdētāji. Gribu teikt paldies arī runātājiem par prezentācijām. Jūs jau droši vien zināt, ka Lielbritānijā regulātors ir izveidojis šo sandbox, jeb smilšu kastu, lai eksperimentēšanas iespēju, lai veicinātu fintechs attīstību. Un pastāv arī baumas, ka tiek veidots šāds smilšu kastu Eiropā. Un gribu vaicāt, kādas ir jūsu domas par to visu, kur tas varētu būt. Ja tāds eh, struktūra tiktu izveidot, kā tā jūs prāt darbotos Lielbritānija? Uh, divpusēji ar šo instrumentu jau ir dalīsies ar Singapūru un jāsaka, viss risinās atbilstīgi. Vai sākuma punkts tādā gadījumā būtu vēršanās pie fintechs, fintechs Eiropā, jeb tas drīzāk būtu tāds cita visaptvaroša pieeja? Un tālāk nākamais jautājums. Kas šobrīd Eiropai traucē no šīs kēlinga ap, apjoma palielināšanas? Kāpēc nārodas nākamie um, sinteks? Kā mums sacensties ar silikonu ielēju? Jā, es möchte, es möchte auch in dieser... Jā, paldies. Es arī vēlētos noskaidrot, kādā veidā mēs varam stiprināt patērētāju tiesību aizsardzību, ar kādiem konkrētiem pasākumiem ehm, jūsuprāt eh, varētu to darīt, kas būtu vienkārši īstenojams visās 28 dalību valstīs. Un tādā veidā, kas būtu pietiekami ātri un efektīvi, Protams, ņemot vērā to, ko es jau iepriekš eh, minēju, ka man bail, ka būs nepieciešama daudz lielāka elastība attiecībā uz fintech produktiem, kas varētu radīt jaunas problēmas, ar kurām mums nav vēl bijusi saskars un kā, ar, eh, kā tas ir bijis iepriekš ar banku produktiem. Muchas gracias, señora von Stork. Ja, vielen Dank. Von Storks kundze, paldies. No manas puses pavisam īsts jautājums. Nav šobrīd eh, fintech eh, kaut kāda precīza definīcija. Jautājums, jūsuprāt, kas ir precīzi ir fintech? Vai jums vispār vajag šāda definīcija? Un vai nav bīstami, ka mēs sākam regulēt kaut ko, ja mēs neesam pat īsti definējuši šo eh, kaut ko, ko, ko taisamies regulēt? Uh, Daudz jautājumu jums tika uzdot, un droši vien vajadzēs arī atbildes. Jā, trīs cilvēki, tad, nu, tad atbildēs, došu jums vārdu. Kā vien vēlties, kādā secībā vien vēlties, lūdzu. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem, paldies par komentāriem. Pirmām kārtām Bereškundas jautājums. Jūs pamatoti teicāt, ka mēs esam pārsvarā pievērsušies patērētāju aizsardzības tiesību aktiem un netik daudz darbības regulēšanai. Jo reizēm ir pretrunīgi nosacījumi atsevišķos sektoros. Mēs jau runājam, piemēram, ādas papīru un apdrošināšanu. Tur būtu vajadzīgi pilnīgi citi noteikumu kopumi attiecībā uz politiku un regulējumu. Līdz šim uh, Mēs esam centušies to atrisināt ar uh, regulējošu sadarbību Eiropas līmenī un cik tālu iespējams arī nacionālā līmenī. Un AMLD kontekstā runājot, publicēsim pēc pāris mēnešiem kopēju atzinumu par to, kā finanšu sektorā tiek izvērtēta rīksti. Bet, nu, protams, šis viedokšs atzirums nav tā strikti īstenots atbilstīgi un saistībā tieši ar Eiropas tiesību aktiem. Uz aktīvu izmantošanu mēs neskatāmies tikai kā lietotāji, bet tādā plašākā ainā. Nu, tas tāds pirmā līmeņa attīstības solis pēc vairākiem gadiem. Otrs aspekts kā nošķirt lielākus un mazākus spēlētājus. Nu, tas ir samērīguma princips un kā to definējat. Tas ir arī jautājums līdzlēmējiem, likumdevējiem, uzraudzības jomā. Nu, mēs, protams, nezinot tālāk, kas notiks, tomēr labprāt gribētu, lai šī joma attīstās. Regulātoriem būtu jāpāriet vairāk uz risku balstītu pārraudzību. Pār un vairāk jāstrādā ar uzņēmumiem, lai izvairotos no problemātiskiem algoritmiem. Foksa kunga jautājums par Eiropas smilšu kastību sandboks. Esmu aktīvi darbojuši šajā jomā Finanšu novatorismu komitejā, un ka mēs sagatavojām uh, atzinumu par crowdfunding, un padomu tāpat mēs iestājāmies par vienotu standartu izveidošanu, ja pamatnoteikumu izveidošanu arī crowdfundingam, kas būtu uh, viens no mm, veidiem, tas būtu pirmais, Eiropa diemžēl šo ideju neatbalstīja. Lai izveidītu šādu eksmen, eksperimentālu struktūru, fintechs, nu tur ir vajadzīgi arī tālāk reks, resursi un um, uzraudzības resursi tāpat. Mm, tāpēc, nu, protams, būtu ļoti ambiciozi no Eiropas perspektīvas šāda veida mm, sandbox, ja smilšu kasti uh, veidot. Nākamais runātājs. Paldies par visiem šiem diezgan sarežģītajiem jautājumiem, bet kopumā gribētu teikt, lūko, patērētājiem mazaptirniecības finanšu pakalpojumu tirgus jomā lielākoties problēmas sagādā tas, ka šie produkti ir ļoti kompleksi un viņi, nu, samulst. Tāpēc ir ļoti svarīgs atbilstīgs padoms, konsultācijas. Mēs kopumā ierosinām arī plašāku produktu regulējumu veikt. Mēs lielākoties nu, strādājam pie patērētāja aizsardzības, piedāvājot viņiem vairāk informācijas, atklājot dažādas nianses, pastāstot, kāda ir darbības nosacījuma, pastāstot, kāda ir saiknes starp atšķirības starp aktīvu pārvaldītājiem, apdrošinātājiem. Uh, Un, eh, protams, ka ir ļoti sarežģīts šis regulējušais ietvers, ja mēs domājam par tām pamatfinanšu vajadzībām, kā piemēram veselības ap, apdrošināšana, banku konts un tā tālāk. Ja šeit mums būtu zināmi standarta produkti tādā defaultā, nu, tad tādā gadījumā varbūt varētu patērētājiem rasties tāda sajūta, ka vai nu jūs izvēlaties šo pamatbāzes produktu, jeb jūs esat ārpus aizsargātās zonas, un tad tur var būt daudz un dažādi izgudrojumi un novatorismi, bet uh, bet netik daudz nosacījumu. Un netik daudz noteikumu. Tas ir viens no tādiem novērojumiem. Otrs, laidzīga arī labāka pārvaldība. Tie noteikumi, kas ir jau izveidoti, nu, piemēram, jāskatos uz to atbilstību MIFID. Ir svarīgi pārliecināties, lai konsultācijas tiek saņemts par atbilstīgiem produktiem, bet, nu, ja noteikumi netiek īstenot, piemēroti, un to jau mēs konstatējam arī esmu veiktajās pārbaudēs, tad tas nekam nedara. Un šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas. Fintech šajā ziņā var būt ļoti palīdzīgi, jo var radīt vienkāršāku, pārskatāmāku un ekonomiskāku produktu klāstu patērētājiem digitalizācijas rezultātā. Pilnīgi noteikti. I'll attempt to rapidly answer um, to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 So, going... Lielas paldies! Tālāk noslēgumiem, do, noslēgumam došu vārdu referentei. Kora lūdzu īsumā. Lielas paldies visiem, ka pievienājāties mums šai ļoti interesantajā uzklausīšanā. Es domāju, ka tas bija ārkārtīgi interesanti. Jūs arī sniedzāt mums ļoti daudz vielas pārdomām un ar nepacietību gaidu iespēju turpināt darbu pie šī ziņojuma kopā ar visiem ēnu referentiem. Jo, ja mēs varēsim izstrādāt tādus produktus, kas ir straujāki, lētāki un labāki, nu tad mums, protams, jāpārliecinās, ka Eiropā tāda ir, un mums jāpārliecinās, ka Eiropa var būt konkurētspējīga globālā mērogā. Vēlreiz paldies visiem, kas pievienojās eh, mums šai uzklausīšanai. Es pilnīgi noteikti palikšu kontaktos ar jums visiem turpmāko mēnešu laikā. Liels paldies, saka priekšādātājs ekspertiem. Paldies visiem! un mēs turpināsim darbu tā, kā tas ir darba kārtībā. Bet paldies vēlreiz visiem runātājiem, tiešām bija ļoti interesanti. Hi. Hello, nice to oh, meet oh, you. Hello, nice to meet you. Congratulations to your appointment. Oh, thank you. Excuse me, if you don't mind, we, we'll try to continue with the... Mums ir jāmēģina turpināt darbs, komitejas darbs, tāpēc lūkšu visus no zāles iziet klusām, kas to vēlas darīt. Bueno, continuamos. Por favor. Please. Labi, turpinām darbu. Lūkšu visus uzvesties klusiņām. Lūdzu, ejiet. Don't mind. We can continue with our committee. Mums jāturpina komitejas darbs. Thank you. Continuamos. Turpinām. Turpinām darbu. 12. darba kārtības punkts.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 12. darba kārtības jautājums. Savienības programmas izveida laikposmu 2017. līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpaši darbības, ar kurām pastiprināja patērētāju un citu finanšu pakalpojumu gala lietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā. Pirmā viedokļa apmaiņa un bez tālākas kavēšanās došu vārdu referendam Filipam Lambertsam. Priekšādātāji, paldies! Es patiešām augstu vērtēju šo plašo publiku un visus, kas vēlas acīm redzot klausīties eh, man, manis teiktajā. Droši vien, ka jūs visi esat ļoti interesēti, bet ja jūs tas neinteresē, tad lūdzu sarunas eh, turpiniet ārpus šīs zāles. Ja vēlaties palikt, tad klausieties manī. Paldies! Paldies, ka palīdzējāt man, saka priekšsādātājs. Referents saka, es esmu pieredzējis pie šīs situācijas, es taču esmu grupas vadītājs. Runāšu angliski, es domāju, ka tas būs veiksmīgāk. Pārāk ilgi nevēlamos par to visu runāt. Tā ir tāda neliela centība, bet, manuprāt, ļoti svarīga. Finansējuma iniciatīva tādām organizācijām, kā šī, lūk, tas eh, nāk tāds kā mm, partiju kopēja vienošanās par šo iniciatīvu un domāju, ka mums šo vienprātību starp politiskajām grupām vajadzētu paturēt spēkā. Nu, tagad ir nākam ar š, klajā šo ziņojumu vēlu, bet labāk vēl nekā nekad. Tas salīdzinoši ierobežot savā aptvērumā, respektīvi mēs atbalstām tikai komisijas priekšlikumi, tīpaši pirmo, pirmām kārtām šo daudzgadību raksturu finanšu aploksnē, šādā, lai šādas organizācijas varētu darboties atbildī, atbilstīgi un varētu gatavot savu darbu, plānot savu darbu, lai tam ir zināma stabilitāte darbībā. Otrām kārtām mēs nosakām divas organizācijas, kuras minēšu, Better Finance and Finance Watch. Tās ir divas organizācijas, kas pirmām kārtām bija pieteikušās, un līdz ar to tas nav tā, ka mēs tās kaut kādā veidā eh, vairāk mīļojam vai šādi izvēlamies partners, bet tās bija šīs divas organizācijas, kas atbilda prasībām tajā brīdī, kad iniciatīva tika uzsākta, un programmas aptvērumam nodrošināja atbilstību arī, jo piedāvā ne tikai pētniecību, bet arī atbalsta darbu. Tas ir pirmais. Otram kārtām Otrs iemesls, kāpēc mums ir neliels grozījums skaits, tas arī tāpēc, ka vēlamies virzīties uz priekšu strauji, vēlamies pēc iespējas ātrāk pabeigt pie šī dokumenta darbu, tā lai šīs organizācijas varētu saņemt labu atbalstu un jau 17. gadā sāk darbu. Grozījumi, ko esam iegrūzījuši, kā jau teicu, ir ļoti nedaudz, divi grozījumi par aptvērumu, lai pārliecinātos, ka politikas konsultācija aktivitātes tiek iekļauts programmā, bet tiek iekļauta arī vispārējais sabiedrības intereses radīšana par eh, šo jautājumu. Tātad pirmie divi grozījumi. Vēl viens grozījums par programmas mērķiem. Tur runāts par ES politikas izstrādāšanas mērķiem finanšu pakalpojumu jomā. Uh, mēs piemetojam šo daudzgadu līmeni, tā lai tas atbilst daudzgadu finanšu plānam, jo tam, protams, ir nozīme tajā brīdī, kad tiek fin, definēti globālie standarti, kas tiek pārvērsti tiesību aktos. Visbeidzot, tiesības iejaukties šai ciklā jau salīdzinoši agrīni, respektīvi tad, kad priekšlikumi tiek apspriest, un tam jānotiek ES pārstāvi klātbūtnē. Ne Eh, šādā lokā, jo mēs, protams, zinām, ka, lai, tis, lai kas arī šobrīd netikt apspriests Čīlē, tas pilnīgi noteikti ietekmēs arī ēst tiesību aktus laika gaitā. Tālāk. Grozījums par trešo pantu. Tur runās par uh, prasībām gala saņēmiem, lai izvairītos no eh, sadursmes starp gada programmu komisiju un darbībām, ko plāno līdzekļu saņēmē, jo 7. pantu, 2. pantu gribam pārvietot uz 3. pantu, kur tiek definēti šo saņēmēju eh, pras noteikumi. Respektīvi, konkrēti tur tiek runāts eh, šai trešajā panta jaunajā apakšpunktē, ka gala saņēmēja komisija iesniedz reizi gadā aprakstu par savām darbībām, kas tiek plānotas nākamajā gadā, lai saņemtu eh, ieguldījumu no šīs programmas. Šāda veida darbībām jātop aprakstītām detalizēti, tos jā, jāatspoguļo mērķi, ietekmes novērtējums, aplēstais laika grafiks, kā arī dzen aplēstā, aplēstie indikātori un rādītāji. Kāpēc mēs veicam šo pārvietošanu? Es domāju, ka mūsu grozījums zināmā mērā līdzinās tam, ko Fordskunds veica IMCO. Un tas arī saistīts ar IMCO, tas ir tā kā tāds kompromiss gars starp mūsu šīm divām komitejām, jo tā vietā, lai uh, 7. pantu otro punktu pārvietot uz šejienu, mēs vienkārši vēlamies nodalīt Savienības programmu no komisijas darba programmas par labāku finansēšanu un Finance Watch. Tātad vēlamies izvērīties no tā, uz ko norādījām jau iepriekš, respektīvi, ka tā kā ES iestādes nepiedāvā 100% šo finansējumu organizācijām, tad būtu tikai leģitīma un atbilstīga, ka arī simtprocentīgi nevar noteikt pilnīgi visu darbu kārtību. Vēlējos izvēlēties no tā, ka tikai finansējot daļu darbību, komisija pēkšņi tāpat laikā var pilnībā noteikt un definēt visu darba, darbību programmu šajām, šīm organizācijām. Normatīvi šai gadījumā mēs īstenojam principu, tas, kurš maksā, tas arī pasūta mūziku. Lūk, to gribēju teikt, tagad ar nepacietību labprāt uzklausīšu kolēģis ēnu referentus tā, lai varam šo darbu pabeigt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Muchas gracias, senor Lambert. Paldies, Lambert kungs! Tālāk došu vārdu ēnu referentiem. Petikainens kundze pirmā lūdzu, tautas partijas vada. Pirmām kārtām gribu teikt paldies referentam par ļoti precīzo un atbalsta atbildīgo pieeju, ko viņš izmantoja strādājot pie šī dokumenta. Šis jautājums pēc principa gan ir eh, ļoti svarīgs, bet tehniski varbūt nav tas pats sarežģītākais jautājums, ko mēs kā Eiropas parlaments esam skatījuši. Un tieši kā jau viņš teica, jau 2010. gadā starp politiskajām grupām tika izstrādāta iniciatīva to starp galvenās politisko grupu koordinātori nonāca pie šīs iniciatīvas eh, uzsākt eh, šāda veida programmu, palielinot uh, dažādību un izpratni par finanšu politiku, tāpēc tikai atbilstīgi, ka šo līniju uzsākam un turpinam šai jomā darboties. Arī iesniegtie grozījumi mums šķiet pieņemami, ir ja tīpaši tas attiec uz trešo grozījumu, kas tiešām ir tikai tehnisks pēc sava rakstura, skatoties uz to, bet, nu, protams, ka ir svarīgi to pieņemt tā, lai mēs izvarītos no jebkādiem pārpratumiem. Jo, nu, tiešām, te mēs vienkārši vēlamies finansēt dažādību, balsu dažādību ekonomiskās izpētes jomās, un tāpēc ir tikai atbilstīgi šīs izmaiņas attiecīgi dokumentā, komisijas priekšlikumā arī ieviest. Uh, Nu, vairāk jūsu laika netērēšu, jo man šķiet, ka tas viss ir vienkārši un skaidri. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Un tagad eh, no sociālistu grupas Ludvigsona kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, tiešām atbalstu komisijas priekšlikumu šeit noteikti regulējumu, atbalstot eh, Finance Watch un Better Finance aktivitātes. Uh, Pilotprojektu iniciatīva, kuru komisija uzsāka 2011. gada beigās, eh, ir palīdzējusi apkopot finanšu zināšanas un palīdzēt eh, um, patērētiem labāk izprast finanšu produktus un arī iesaistīties pieņemot likumdošanu par finanšu produktiem. Tas ir svarīgs komponents eh, uzticībā finanšu sistēmai, uh, organizācijām, kas pastāv, uh, pārstāv patērētājs un pilsonisko sabiedrību, ir jādod iespēja paust savu viedokli par Eiropas likumdošanu. Šīm organizācijām uh, tomēr trūkst pietiekam daudz resursu, lai patiesi iesaistītos tehnisko risinājumu apspriešanā, pieņemot likumdošanu, jo īpaši finanšu pakalpojumu jomā Eiropā. Ir svarīgi, lai būtu uh, pilna spektra viedoklis, uh, un uh, tāpēc ir jāiesaista neatkarīgas uh, organizācijas, kas uh, var uh, sniegt savu viedokli, un uh, komisijas ekspertiem vajadzētu strādāt uh, pie tā, lai cilvēki labāk varētu saprast noteikumus. Uh, Finanšu produktu gala lietotāji ir aktīvi jāiesaista likumdošanas darbā un ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, īstenotu eh, šādas pienācīgas konsultācijas un, ja nepieciešams, izmantotu jaunas darba metodas. Ja mēs šo pilotu projektu vēlamies pārvērst Savienības programmā, tad eh, ir jānodrošina labāk Uh, atbalstīt Better Finance un Finance Watch neatkarību no komisijas, jo ja um, šīs organizācijas ir atkarīgas, tad um, to ieguldījums nav neatkarīgs. Un uh, ir jāpanāk pilnīga neatkarība no institūcijām, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem par, uh, runājot par dažādiem iespējamiem interešu konfliktiem. Šīm organizācijām ir ļoti sarežģīti eh, saņemt finansējumu no kādiem avotiem, kas nebūtu saistīti ar eh, attiecīgo nozari. Tāpēc mums vajadzētu eh, turpināt šo uh, programmu arī šajā finansēšanas periodā. Es pilnībā atbalstu uh, referentu uh, viņa izteikumos, un es ceru, ka varēsim rast labu risinājumu kopā. Paldies! Thank you. Paldies. Karvešām Bomkungs no Alde grupas. Liels paldies priekšsēdētāji. Pirms jūs e, izējat no e, zāles, e, gribu vispirms pateikties jaunajam vicepriekšsādātājam, kurš runāja spāņu valodā. Viņš gan ir blonds un no Kanārijas salām, un tik un tā man labs draugs. Bet nu labi. Gribētu tagad pievērsties galvenajiem jautājumiem. Mūsu politiskā grupa balsos par to, lai mēs. Uh, Eh, turpinātu pastāvīgi finansēt eh, šo uzdevumu izpildi. Mēs apzināmies, ka to darot, mēs tādējādi eh, sniedzam labākus pakalpojumus patērētājiem un tādā veidā arī nodrošinām neatkarību. Šeit es domāju arī par neatkarību no dažādiem lobbyiem, kas ir ļoti svarīgi mūsu Uh, mūsdienu pasaulē. Bet es gribētu pieminēt vairākus jautājumus, kur ir svarīgi. Pirmkārt, komisijas nauda, komisijas līdzekļi, tur nav runa par Olaf uh, vai tam līdzīgi. Man nav nekādu šaubu par abu šo organizāciju neatkarību. Bet uh, šeit es drīzāk domāju, ka Eiropas komisijai taču ir tiesības eh, šeit eh, iejaukties, kad ir runa par gada programmu vai daļu no tās. Svarīgi ir eh, saprast, vai šīs programmas tiešām skar problēmas, kuras komisija var finansēt. Šeit komisijai ir jāvērš uzmanību uz to, vai Eh, šie te teksti vai projekti nav tādi, kas būtu vērsti pret Eiropas Savienību. Bet es domāju, ka Lamberts kunga priekšlikums iet pareizajā virzienā. Eh, šo to mēs gribētu atšķirīgi formulēt, bet viena lieta mūs tomēr eh, satrauc. Šo abu uzņēmumu izmantošanā būs jauns posms, vai tās varētu saukt arī par firmām vai par organizācijām. Un ir ļoti labi, ka ir trīs gadu plāns, tādējādi tiek stiprināta neatkarība un uh, tādējādi var arī veikt padziļinātu un nopietnu darbu, nav vairs tāds laika spiediens, taču vienlaikus pastāv arī iespēja uh, uzlabot uh, izplatību, proti šī e, darba izmantošanu, jo šo darbu, šīs organizācijas veids zinām darbu, un par to mēs arī izniegsim priekšlikums. Mēs e, ļoti uzmanīgi izlasīsim arī IMCO e, piedāvājumus runājot par patērētājiem. Šīs abas organizācijas nav vienādas. Viena ir daudz tuvāka patērētājiem un uh, to, ko varētu apzīmēt par uh, pilsonisko sabiedrību. Otra organizācija drīzāk tāds kā pētniecības centrs, uh, un abas organizācijas ir jāatbalsta, bet es iesniegšu grozījumus. Komisijai šeit ir vēl jā, jāpieliek lielāki pūliņi, lai šo informāciju izplatītu. Es kaut vai domāju, uh, par uh, dažādu dalību valstu starptautiskajām struktūrām, jo tādējādi to varētu izplatīt visās uh, pasaules vietās. Uh, Jo, lai arī ir šis finansējums, uh, darbs bieži vien uh, ir ļoti ierobežotā uh, teritorijā, un es attiecīgi arī iesniegšu grozījumus šajā virzienā. Uh, Tās bija eh, dažas pārdomas no manas puses, un es tiešām augstu vērtēju Lamberts kunga paveikto darbu, un pateicos arī Imko un Koksas kundzei par sniegto ieguldījumu. Un mēs eh, arī izstrādāsim dažus konstruktīvus priekšlikumus. Thank you. Paldies. Un tagad no goja matkārcīs. Paldies, priekšsādātājs. Paldies arī referentam par viņu paveikto darbu pie šī ziņojuma projekta. Es domāju, ka lielākā daļa grupu mēs arī varam atbalstīt lielāko daļu komisijas priekšlikumu un referenta grozījumu. Ir daži punkti, kurus mēs noteikti gribētu iekļaut gala ziņojumā. Mums ir visiem jāatzīst, ka Finance Watch un Better Finance uh, darbs um, ir daudz plašāks nekā tikai aizsā, aizstāvība. Viņi ir strādājuši pie ļoti kompleksiem dokumentiem, uh, un tas ir ļoti, ļoti būtiski mums visiem. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa deputātu šajā komitejā paši arī ir izmantojuši organizāciju paveikto. Un mums ir arī jāatzīst, ka lai šīs organizācijas varētu efektīvi strādāt, uh, un varētu pārstāvēt patērētāju intereses uh, finanšu jomā, tad šīm organizācijām ir jādarbojas pilnīgi neatkarīgi no visām institūcijām. Un tas nozīmē, ka tas, ko viņi pēta, un pētījuma rezultāti nevienmēr priecēs visus, bet uh, tas jau arī nozīmē, ka institūcijas ir uh, neatkarīgas, lai tur nebūtu pārstāvēts nekādas intereses. Šīm organizācijām ir neatkarīgi arī jāspēj plānot un organizēt savu darbu, neatkarīgi no komisijas, un tām ir jādod iespēja pilnīgi neatkarīgi sastādīt savus darba grafikus. Uh, Un tas uh, ir arī tas, ko mēs gribētu iekļaut galīgajā ziņojumā, un es ceru, ka varēsim labi sadarboties ar referentu un citiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Eh, Beatriks Fons Torka, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, referenta kungs. Šeit ir zinām vienotība, bet jau iepriekšējā viedokļa apmaiņā es paudu savas bāžas un nekas daudz nav mainījies. Es nekādi nesaprot, kāpēc mēs no Eiropas eh, budžeta līdzekļiem uh, finansējam šādas lobby organizācijas Finance Watch and Better Finance. Tas ir pretrunīgi, ja mēs kā parlaments apmaksājam organizācijas, kurām ir jākonsultē mūsu eh, likumdošanas darbā par patērētāju interesēm. Mums ir visas iespējas no parlamenta puses uh, Uh, izmantot domnīcas, uh, izmantot parlamenta resursus, mēs varam izmantot uh, politisko grupu darbinieku zināšanas un pieredzi, mums ir pašiem savi darbinieki, ir um, dažādas publiskas un privātas pētniecības uh, struktūras un dažādi citi resursi, kurus varam izmantot. Līdz ar to man ir jautājums, kāpēc nodokļu maksātājiem jāmaksā vēl 6 miljonu eiro no Eiropas budžeta līdzekļiem lobiju struktūrām, jo papildus visam tam, kas tiek maksāts un ko arī apmaksā nodokļu maksātāji. Šeit ir runa par 6 miljoniem eiro no 2017. līdz 2020. gadam. Tāpēc esmu iesniegusi iesniegusi grozījumus, lai šīs miljoniem vērtās subsīdijas tiktu pārtrauktas, un es ceru, ka jūs man atbalstīsiet. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Šeit mums ir pārstāvēta komisija. Lūdzu. Sālais kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kolēģi. Labdien visiem! Centīšos izteikties īsi. Vispirms gribētu pateikties eh, referentam par lieliski paveikto darbu pie šī priekšlikuma un arī paldies par uh, citu eh, ēnu uh, re, referentu izteiktajiem atbalstošiem komentāriem. Es domāju, ka Lamberts kungs ļoti labi apkopoja uh, šī priekšlikuma mērķus, un arī Ludvigsona kungs par to izteicās, tāpēc par to vairāk nerunāšu. Uh, vienkārši atsaucoties uz uh, komentāriem un uh, ieteikumiem, kas tika izteikti, kaut gan uh, nav man vēl izdevies uh, ieskatīties priekšlikumos, ko izstrādājas referents par darba programmas rekstrukturācijas iespējām starp 7. un 3. pantu, ko saprat no referenta. Es domāju, ka mēs lielā mērā esam viensprāts par mērķiem. Varbūt, ka mums vajadzētu pārbaudīt uh, pārliecināties, lai šīs iespējamās uh, izmaiņas būtu arī saskaņā ar Eiropas Savienības budžeta noteikumiem, vienkārši lai nodrošinātu, ka mēs nepārkāpjam kaut kādus finanšu noteikumus. Un kas attiecas uz uh, komentāriem, ko teica Kalvežam Bonkungs, uh, var apliecināt, ka komisija ir atbildīga par šo programmu īstenošanu un mēs ļoti piesardzīgi tērēsim priekšlikumos piedāvāto finansējumu, un, kā jau izskaidroju agrāk, mums nav uh, detalizēti jāizvērtā visi projekti, kas ir šo organizāciju programmā, drīzāk jāpārbauda vispārīgi, uh, kāda ir viņu mērķi un vai tie ir sasniegti, pirms sniedzam, uh, sniedzam šo finansējumu. Tas jau bija arī uh, sagatavošanās pasākumos un pilotprojektā, un es domāju, ka tas labi arī darbosies jaunajā struktūrā. Visā vismā esam pateicīgi par ātro ekonu komitejas darbu, un mēs ceram, ka parlamentam izdosies arī ar IMCO atzinumu labi strādāt, kurš uh, tiks pieņemts tas varētu virzīties uz priekšu ātri, jo, kā jau Lamberts kungs minēja, uh, mēs paredzam jau 2017. gada sākumā sniegt jau finansējumu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Tagad ir uh, laiks uh, noslēguma komentāriem no referenta puses. Lūdzu, Lamberts kungs! Paldies, paldies priekšstādātāji, paldies kolēģiem, kas grib atbalstīt šo iniciatīvu. Es domāju, ka politisko grupu vairākums atbalsta šo iniciatīvu, un mēs tiešām redzam arī iniciatīvas uh, mērķus. Storkas kundze, jūs eh, acīm redzot eh, nenovērtējat eh, šo pasākumu vērtību, bet jūs esat mazākumā. Es ceru, ka mēs varēsim atrast kompromisu. Lielākā daļa tomēr grib turpināt šīs darbības. Bet viena lieta. Es ar lobbystiem apzīmēju cilvēkus, kuri aizstāv zināms intereses. Tas nav nekas uh, nosodāms, bet es negribētu par lobistiem um, apzīmēt uh, organizācijas, kas pārstāv sabiedrības intereses. Better de, uh, Finance un Finance Watch uh, aizstāv tiešām sabiedrības intereses, un tāpēc es arī nesaucu viņus par lobistiem. Uh, Jā, varbūt, ka mēs gribētu redzēt, ka šīs organizācijas finansē entuziastiski pilsoņi, eh, tik tālu vēl neesam tikuši, varbūt kādu dienu līdz tam nonāksim, bet mēs, kā Eiropas institūcijas, eh, rīkojamies eh, līdzīgi kā tā sauktie biznesa eņģeļi. Uh, tātad sniedzam mūsu atbalstu un uh, ceram, ka tālāk viņi labi darbosies. Es ceru, ka varēsim šeit uh, panākt kompromisus, kas uh, ļaus atrisināt domstarpības. Komisijai, jā, tiešām ir jāpārbauda, kas ir iespējams noteikumu ietvaros, jo mēs vēlamies ievērot noteikumus. Paldies! Paldies! 8. decembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Tātad uh, izskatīšana 12. janvārī, 25. janvārī ekon balsojums un balsojums plenārsēdē martā. Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Ikdējais ziņojums par ES konkurences politiku. Grozījuma izskatīšana. Referents ir Tibor Zjanjī. Lūdzu jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Šeit nav runa tikai par pieklājību, bet tiešām patiesi vārdi ar pateicību visiem ēnu referentiem un praktiski visiem, kuri piedalījās atzinuma sagatavošanā. Man jums jāsaka, ka pēdējo dienu laikā Mums bijis ļoti labs darbs visiem kopā. Manuprāt, ļoti auglīga sadarbība līdz šim. Šī pasākuma ietvaros mums bija divas ļoti noderīgas eh, ēna referents sanāksmes. Tāpat eh, kompromisā centāmies iekļaut dažādu grupu viedokļus. Un, protams, viedokļi, kas parādās atziņ, atzinumā, ir tie, kas tika apstiprināti mēneša sākumā citās komitejās un pat šodien lauksanicības komitejā. Tā kā tik tiešām paldies par šo konstruktīvo darbu un par kolēģu pieejamību divpusējām sanāksmēm, lai gan man jāatzīst, ka es nevarēju tikties ar katru no, no visiem tiem kolēģiem, kam bija kāds bažas, bet ar lielāko daļu no kolēģiem, kas ir atbildīgi par šo dosie, man izdevās tikties. Vēl viens novērojums, kas varbūt atšķirās no citām reizēm, kad uh, referents vēlas cīnīties par eh, izcilām un vēl izcilākām idejām. Nu, mans mērķis nebija sekot līdzi, kurš uzvar eh, kurā punktā, bet tik tiešām censties eh, salikt kopā visskaidrāko kopainu par to, kā šis parlaments skatās uz situāciju konkurences jomā Eiropā. Šis ziņojuma projekts balstās uz sešām nodaļām, sešiem jautājumiem, varētu teikt, un tas varbūt arī vissvarīgākais no konkurences viedokļa - vienotā tirgus integrācija, respektīvi. Otrs, kas varbūt ir mm, tāda arī aktuāls jautājums - digitālais vienotais tirgus. Trešais, atkal ļoti aktuāls jautājums kas arī bija parlamentu uzmanības centrā, valsts atbalsts Ceturtais jau tradicionāli antitresta un karteļu pasākumu. Piektā joma ir nozara aspekts, eh, piemēram, enerģētikas savienība vai lauksainiecības joma. Un sestais - nacionālo eh, konkurences iestāžu loma kas arī ir aktuāls jautājums eh, komisijas darbam. Un eh, kopumā mēs tad eh, kopā ar N referentiem centāmies likt īpašu uzsvaru uz to, kā stiprināt konkurences politikas demokrātiskos aspektus. Vēlos pieminēt dažus skaitļus. Man bija prieks saņemt tik daudz grozījumus no jums, kolēģi. Kopā tika iesniegti 439 grozījumi. Un vēlmē izcelt eh, cits jautājums. Tas ir pirmais eh, dokumentu projekts. Parasti vienmēr ir īss, jo tam ir ierobežojumi apjomā. Bet jūsu grozījumi, protams, lielā mērā palīdzēja eh, sagatavot gala, gala versiju. Šobrīd esam eh, vienojušies par 27 kompromisu priekšlikumiem. Jums jāsaprot, ka par dažiem no tiem joprojām turpinās diskusijas ar ēnu referentiem. Tas, protams, norit ļoti konstruktīvi. Manuprāt, ēnu referenti eh, saņēms eh, kompromisa priekšlikums uzreiz pēc šīs sanāksmes. Un cerams, es eh, paļaujos arī uz to, ka rītdien mēs varēsim pabeigt uh, darbu pie visiem neatrisinātajiem jautājumiem, atrodot nepieciešamo līdzsvaru, kas apmierinātu visus. Protams, ka mēs visi saprotam, kāds ir politiskās prioritātes dažādām politiskajām grupām, Un jāsaka, ka man kā referentam ir eh, ļoti svarīgi arī citu kolēģu viedokļi. Bija pieprasījums no dažu politisko grupu puses veidot eh, tādu nodokļu pārskatu šī faila ietvaros, un vēl divi piemēri, ko kolēģi vēlas skatīt eh, ar grozījumu palīdzību šajā ziņojumā. Esmu saņēmis vairāk kā 50 grozījumus attiecībā uz nodokļu jautājumu tiešā veidā. Aptuveni 40 grozījumu par lauksaimniecību un mazliet vairāk par 40 par digitālo vienoto tirgu. Un skaidrs, ka visi šie jautājumi ir saistīti ar konkurenci. Un jūs, kolēģi, ļoti Eh, precīzi ieskicējāt eh, to ceļu, pa kuru mums būs jāiet. Jā, ir tāda, eh, šeit arī tādi strīdīgi jautājumi. Nu, droši vien, ka sakot to, ka sasniegt mūsu galveno mērķi aizvien ciešāku savienību, nu, nezinu, vai tas ir piemērot. Šeit, piemēram, arī fiskālā savienība Nu, tas nav nekas svešs eh, parlamentā. Bet es saprotu, ka ir eh, dažu kolēģi iebildumi pret to, attiecībā uz to, cik tālu mēs eh, varam virzīties šajā virzienā. Ņemot vērā, kādā stadijā šobrīd ir ziņojums, tur ir atspoguļoti viedokļi, kur pauž parlaments kopumā, nevis tikai viena vai divas politiskās grupas. Daži no jums pauda zināms bažas par sociālo dempingu, bet uzskat, ka šis jautājums ir jāskat šai ziņojumā. Kaut arī pagājušā uh, gada ziņojumā to jau ir darījis, neredz iemeslu, kāpēc to nedarīt šogad. Uh, Un trešā lieta, ko es varbūt vēlētos pieminēt, saistībā ar strīdīgiem jautājumiem, mūžīgā diskusija par eh, vainīgo saukšanu vārdā, kā tas bieži vien jau ir apspriests šeit. Es domāju, ka mēs varēsim atrast labu līdzsvaru jo bez tā, ka tiek vienkārši nosaukti konkrētie gadījumi, ziņojums būtu pārāk vispārīgs, un tas varbūt nav īsti labi. Tāpat laikā ir ļoti ierobežots e, šādu konkrētu uh, tirgus spēlētāju uh, skaits, kas tiek nu, saukt vārdos, lai ziņojums nekļūtu par tādu kā telefonu grāmatu. Dažas politiskās grupas eh, cēl arī iebildums saistībā ar to, ka tiek eh, minētas eh, īpašas situācijas attālinātos reģionos. Es domāju, ka mēs varēsim atrast labāko kompromisu, kas apmierinās visas grupas, un ja ir vēl kaut kas neatrisināts, mēs varam vēl apspriest šos jautājumus arī rītdien. Um, bez šādām labām ziņām, kurās mums bija iespēja ar lielāko daļu grupām vienoties par nodokļiem, digitālo vienotu tirgu, tiešsaistes konkurenci, dalīšanās ekonomiku, izņēmumiem, lauksaimniecību, gaisa transportu, starptautisko sadarbību un DigiComp eh, ģenerāldirektorāta kapacitātes stiprināšanu. Un eh, arī kontroli, ko veic Eiropas parlaments. Priekšsēdētāj kungs. Es tiešām uzskatu, kā spēcīga un efektīvā Eiropas Savienības konkurences politika ir būtisks stūrakmens Eiropas projektā. Līdz ar to konkurences politika ir būtisks instruments, lai iekšējais tirgus Eiropas Savienībā darbotos atbilstīgi. Ar to es arī likšu punktu. Un labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Šeit gan nav pārāk daudz kolēģi klāt. bet es ceru, ka mums būs eh, pietiekami laba viedokļa apmaiņa. Paldies! Paldies! EPP grupa. Julio Martuscello. Grazie Presidente. All'entrata di Ellis Island nel... Paldies. 20. gadsimta sākumā Ehm, Itālija ehm, bija liels uzraksts Ungāru valodā, kad es salā. Iemesls bija tāds, ka ungārieši, ungāris atvainojas, eh, tur eh, pārcēlās lielā daudzumā, un tad, eh, tad attiecīgi ASV iestādes uzskatīja, ka viņām ir jāizvieto īpašs ehm, īpaš zīme, kas sveic šos ungārus. Un eh, katrā ziņā referents eh, šajā darbā ir eh, spērs ievērojams soļus uz priekšu. Idejas ir ļoti konstruktīvi izklāstītas, un es domāju, ka mēs labi apzināmies to, cik lielā mērā konkurences skropļojumi bremzē mūsu kontinenta ekonomikas attīstību, un tā ir ļoti būtiska lieta. Novēršot visus šķēršļus, kas kavē šobrīd uh, brīvā tirgus eh, darbību. Ļaus mums nonākt pie konkurētspējīgākām cenām un panākt to, ka uzņēmumi neaiziet no tirgiem. Bieži vien eh, valstis kropļo konkurenci, bieži vien nacionālā likumdošana kropļo konkurenci. Šis ziņojums izceļ dažus no šiem kropļojumiem, aicinot komisiju censties pārvarēt šos eh, tirgus kropļojumus. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka līdz 5. jūlijam diezgan daudz kas ir jāatrisina. Un EPP grupas sagatavošanas sanāksme būs svarīgs posms šajā procesā. Bet referents ir spērs ievērojams soļus uz priekšu šajā procesā un arī iekļāvis tās idejas, kas nāk no visiem referentiem. Un, manuprāt, mūsu sanāksmes bijuši ļoti noderīgs. Paldies! EKR er grupas Anders Lunes. Jā, paldies! Paldies referentam, bet īpaši Es vēlos īpaši izcelt e, atvērtību, apspriežot kompromisu grozījumus un vēlmi atrast e, plašu vairākumu atbalstu. Tāpat laikā neesmu pilnībā pārliecināts, ka esam jau sasnieguši šo kompromisu. Es domāju, ka zināms darba apjoms vēl ir e, paveicams. Manuprāt, šobrīd EKR grupa vēl nav gatava atbalstīt eh, ziņojumu, kāds tas ir šobrīd, bet es sapratu no referenta, ka vēl turpinās sarunas par eh, teksta formulējumiem. Par to es arī esmu ļoti pateicīgs. Jo es uzskatu, ka tas tiešām būtu skumji, ja mēs nevarētu panākt pietiekam lielu vairākumu, kas atbalstītu konkurences politiku, uh, Es uzskatu, ka to eh, varētu kā ideja atbalstīt visas politiskās grupas, un tāpēc eh, novēlu veiksmi referentam un arī nosūtīšu dažas savas idejas rakstiski. Kas attiecas uz eh, paša ziņojuma būtību, mūsu galvenais uzsvers ir uz to, ka ir jāapspriež konkurences jautājumi. Tam ir jābūt šī ziņojuma kodolam. Es saprotu, ka nodokļu uh, Pasākumi, kas tiek uzskatīti kā daļa no nelegāli sniegta valsts atbalsta, arī ir aktuāls jautājums. Un uh, saprotu šo vēlmi, ka ir uh, vairākas grupas izteikuši vēlmi redzēt to ziņojumā, bet es neietu tik tālu, ka prasītu kaut kādu nodokļu harmonizēšanu, fiskālo savienību, pilnvērtīgi CCCTB vai kaut ko tam līdzīgi. Tas, manuprāt, tomēr ir pārāk tālu. Uh, Kas attiecas uz nodokļu pasākumiem, kas tiek uzskatīti par nelegālu valsts atbalstu, tas jau ir tāds um, daudz sarežģītāks jautājums. Mums jāpadomā, kā mēs vērtējam šos lēmumus kombinācijā ar tiesisko noteiktību paskaroties, kādu valsts atbalstu pasākumu tiek dalību valstīs izmantoti, Tad tāds e, skaidrs, ka uzņēmumiem ir jākompensē šī situācija. Jautājums, cik daudz no tām var prasīt retroaktīvi? Un kā tad ar procentu likmēm? Un nu, es katrā ziņā augsti vērtēju referenta darbu pie šī teksta, kur ir īpaši attiecībā uz to, ka nepieciešams stiprināt kapacitāti konkurences iestādēm un stiprināt šo kompetences eh, jomu Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, tas, es domāju, neradīs daudz diskusiju, mēs absolūti atbalstam Digi eh, Competition neatkarību, it īpaši attiecībā uz individuālu gadījumus izskatīšanu. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pieturēties pie faktiem, nevis sākt iejaukties eh, izmeklēšanās, kas vēl nav noslēgtas. Bet, kā jau es sacīju, mēs turpināsim sadarbību ar referentu un iesūtīsim tekstu priekšlikums un cerams, ka panāksim šo plašo vairākumu, kas ir nepieciešams, lai pārliecinātu arī mūsu EKR grupu, ka, lai atbalstītu šo ziņojumu. Paldies! Goja grupā Paloma Lopes Bermejo. Paldies, priekšsēdētāji! Ļaujiet man sākt ar pateicības izteikšanu referentam par labu paveikto darbu. Vēlētos eh, arī pateikties viņam par sagatavotajiem kompromisiem, eh, ņemot vērā manas grupas iesniegtos grozījumus. Es saprotu, ka šajā ziņojumā tiek skatīti jautājumi saistībā ar Eiropas ekonomiku, un tāpēc mums ir jābūt proaktīvākiem konkurences jomā. Mums ir nepieciešams koriģēt negatīvās eh, attīstības eh, rezultātus tirgos. Mēs esam pieredzējuši lauksaimniecības jomā lielu progresu. Mēs redzam, kā lauksaimniecība šajā ziņojumā ir īpaši pieminēta. Tas ir labi vērtējams. Tāpat arī vērt, eh, vēlamies īpaši izcelt to, cik svarīgi ir pieminēt jautājumu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un par to, ko dara Digi Competition eh, ģenerāldirektorāts šai jomā. Tāpat arī Monsanto un Bayer apvienošanās pieminēšana. Un eh, par eh, komisāru Krūzu gan nekas nav pieminēts. Iepriekšējā ziņojumā pagājušajā gadā mēs kritizējām šo principu, ka bijušie komisāri dodas ko, tieši viņa, viņa atbildības jomā uh, strādāt, un iespējams, ka šeit vēl var kaut ko labot. Bet kopumā esam apmierināti ar paveikto darbu un to uh, līniju, kuru izvēlēs referents. Paldies! Paldies! Zaļo vārdā nav laikam neviena. Beatriks von Štorh. Paldies priekšsēdētāji! Konkurences politika ir ļoti svarīgs temats Eiropas Savienībā un arī šeit parlamentā, tāpēc šajā ikgadējā ziņojumā par konkurences politiku mums vajadzētu arī skaidri formulēt to, kādēļ pastāv konkurences politika. Tā rada vienautas spēles noteikumus uh, tirgus dalībniekiem, nosaka spēles noteikumus, kur ir jāievēro. Tas ir arī Eiropas Savienības līmenī ļoti pamatoti aktuāls jautājums. Tāpēc, paskaroties grozījumu priekšlikums un arī kompromisu priekšlikums, esmu nedaudz nobažījusies. Es būtu piesardzīgi eh, skatīt tematus, kas nav, manuprāt, tiešā veidā saistīti ar konkurences jomu lai um, ziņojums nebūtu pārāk garš un vajadzētu koncentrēties tieši uz konkurences politiku, nevis sākt sastādīt šeit vēlmi sarakstu, sākt skatīt visu veidu nodokļu jautājumus saistībā ar CCCTB, piemēram, Eh, šie jautājumi joprojām ir dalību valstu kompetencē, vēlme par fiskālo politiku, tirzniecības politiku, investīciju vienošanos. Tas ir tādas lietas, kuras īsti neiedaras eh, ziņojumā par konkurences eh, politiku Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Pervanša Beres. Non, moi, je veux d'abord euh, Es arī gribēju teikt paldies par paveikto darbu mūsu draugam Zanī, bet jāsaka, man nepārsteidz šī pēdējā uzstāšanās reize, jo teikt, ka fiskālajai politikai nav nekādas saistības ar konkurences politiku, manuprāt, ir nozīmē pilnībā ignorēt neko nezināt par darbu, kas Eiropas Savienībā gadu gadiem ir veikts. Es pati darbojos darba grupā, kas tika izveidot jau pirms vairākiem desmitiem gadu. Uh, ar mēķi strādāt taisni pie šāda konkurences tēmas pētīšanas eh, varianta un nodokļu politikas eh, saiknes. Nu, tā tad pastāv pilnīgi noteikti saikne starp abām šīm jomām, un ne jau velti komisija, tāpēc arī ir šādā veidā izteikusies par minēto jomu, jo pastāv ļoti būtiski ietekmi uz nodokļiem. Es tiešām ceru, ka kompromisi, eh, kompromisa grozījumi ļaus mums atbilstīgi šo stratēģiju arī efektīvi atspoguļot, tā lai varam virzīties uz priekšu ar brīvu konkurenci bez ierobežojumiem. Paldies! Liels paldies, saka priekšādātājs, referentkungs. Thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāji. Nu, es domāju, ka šis izteikumos ļoti labi atspoguļojās mūsu darba pati būtība. Un neliels signāls EKR grupai es mm, ļoti pozitīvi raugos uz šīm turpmākajām stundām. Cerams, tiešām mums izdosies nonākt pie vienošanās un arī pie vienošanās par kompromisu grozījumiem. Šķiet, ka neesam tālu no mērķa. Otra lieta. Es joprojām gribētu aicināt kolēģis, dažādu politisko grupu pārstāvis, arī saviem kolēģiem dod ziņu Ja kāds joprojām konstatē, ka pastāv kaut kādi individuāli grozījumi, kas netiek atbilstīgi atspoguļot, lūdzu pasakiet to man. Un tad pēdējā brīdī vēl var izdarīt centienus tos kaut kā mazliet ie, iestrādāt un nedaudz manevrēt tā, lai parādās šie, visu šīs lietas atbilstīgā veidā. Un beigās man tiešām ir jāpasaka viena lieta. Es kā referents savu darbu izpratu tā, ka man jādod pēc iespējas skaidrāka izpausme visām jūsmu vēlmēm. Un tāpēc, ja nu gadījumā ir kaut kāda tāda joma, piemēram, nodokļi, kuras esmu saņēmis 50 priekšlikumus, tad es, protams, ka nevarēju atspogļot pilnīgi visas idejas. Un tādas ir šīs ļoti dažādas domas šai parlamentā, un šim ziņojumam ir jārisina visi šie minētie jautājumi. Ņemot vērā kolēģu domas. Un kā Pērvanš Peres teica, laika mainās. Pirms desmit gadiem tas bija pilnīgi cits ziņojums. Tagad situācija mainīsies. Vēl pēc desmit gadiem atkal strādāsim pie ziņojuma. Tie ir jautājumi, kas skar Eiropas pilsoņus. Un, protams, attiecīgi arī šo pilsoņu pārstāvis. Un es tiešām vēl gribēju tikai jums apliecināt, ka šai ziņojumā mēs īpašu uzmanību pievērsām tam, vai atbilstīgi funkcionē šietējā iekšējā tirgus vajadzības ir atbilstīgi atspoguļotas, jeb gluži tomēr ne. Tātad iekšējais tirgus, tas tirgus, tas ir atslēgvārds. Tā mēs varam aizstāvēt visu intereses. Nu, protams, esmu gluži apmierināts ar to. Šis ziņojums aizstāv ne tikai biznesa intereses, bet arī pilsoņu intereses. Te tās ļoti labi sasaucas un ir pārstāvēts. Tāpēc vēlreiz paldies, kolēģi! Domāju, ka jūs visi esat devuši ļoti būtiski ieguldījumu manā darbā. Nu, jāsaka, ka spēlīte vēl nav beigusies un tur rundās un dienās mēs cerams vēl varēsim pavirzīties uz priekšu. Esmu gatavs un mana biroja durvis jums vienmēr vaļā. Es paldies, saka priekšsādātājs. Jā, lai jums veicas. Balsojums notiks 5. decembrī. Tā, lai plenāra sēdē varētu šo jautājumu iekļaut darbu kārtībā februārī. Paldies! Līdz ar to šīs sanāksme noslēgsies un nākamā sanāksme paredzēta pirmdien, 5. decembrī, no 2003 līdz 6.30 pēcpusdienā. Turklāt vēl gribu jums pastāstīt, ka kopēja Ekon un Liba komiteja sanāksme notiks 1. decembrī no 8 līdz 9 no rīta, un tur runāsim par naudas atmazgāšanas jautājumiem. Paldies!